Visas vadlīnijas ir pilnībā īstenotas, ir izveidota vietējā stratēģija, un tā ir daļa no, es atvainojos, šajā stratēģijā ir izveidots arī cilvēktiesību kontaktpunkts eh, Eiropas Savienības delegācijā Delī. Tāpat arī ir izveidoti kontaktpunkti cilvēktiesību uh, gadījumiem vietējā cilvēktiesību darba grupa seko līdzi uh, cilvēktiesību aizstāvju lietām, uh, tas tiek darīts ikmēneša sanāksmēs, un uh, veido arī ikdējas ziņojumus par mūsu vadlīniju īstenošanu Indijā. Pats svarīgākais ir tas, ka uh, cilvēktiesību lietas tiek skatītas uh, gadskārtējā cilvēktiesību dialogā. Tas notiek Indijas uh, ārlietu ministrijā, un šī dialoga ietveros Eiropas Savienības izskatītās lietas tiek nodotas Indijas valdībai. Varētu arī piebilst, ka Eiropas Savienības delegācija Dēlī un dalību valstu misijas ir publiski pauduši savus, savu atbalstu vairākiem gadījumiem, piemēram, Binēja Aksena, ārsta Binēja Aksena lietai, viņu apsūdzēja komunistu teroristu grupu atbalstā. Varētu teikt arī, ka atsevišķas lietas tiek pieminētas Nacionālajā cilvēktiesību komisijā, un tas tiek darīts ļoti regulāri. Lielas paldies, ka sniedzāt atbildi uz diviem jautājumiem, taču mans jautājums vēl ir viena pastāv, proti, kāpēc jūs nevarat apliecināt, ka Eiropas Savienības delegācija ir uh, pētījusi šos eh, trīs gadījumus, tātad eh, vides un eh, civilo tiesību aktīvistes Masūdas slepkavību. Viņa tika nogalināta jau 2011. gadā. Es gribētu dzirdēt, ka Eiropas Savienība pēta šos gadījumus, un ja jūs nevarat apgalvot, ka tā notiek, tad varbūt jūs varētu sniegt rakstisku atbildi, uzdot šo jautājumu Eiropas Savienības delegācijai Delī. Esmu kontaktējies ar eh, delegāciju Delī, un eh, delegācija m, mm, zina šos eh, trīs gadījumus, kas ir uzdot jautājumā. Delegācija ir atbildējusi, ka tā pētīs šos gadījumus, konsultēsies arī ar dalībvalstu misijām Delī. Un skatīsies, vai šos gadījumus varētu apspriest arī uh, Eh, cilvēktiesību komisijā, tātad vietējās varas iestādēs, vai arī eh, varbūt eh, tās varētu izskatīt cilvēktiesību dialogā ar Indijas valdību. Paldies! Pēc kāda mēneša es noteikti atkal uzdošu jautājumu par to, kāds tad lēmums ir pieņemts, kas ir izdarīts šo cilvēktiesību aizstāvis Latkavību lietā. Es redzu, ka kolēģis Tūkišs arī ir ieradies. Tūkiškungs, varbūt jūs varētu atkārtot eh, jautājumus, ko esat uzdevis. Thank you. Uh, Paldies, priekšādētāji. Esam apsprieduši šo jautājumu. Esam runājuši par austrumu Turkmenistānu. Raised in the form of a question uh, this. Uh... Es nezinu, vai man vajadzētu vēl, vēlreiz aprakstīt uh, šo gadījumu. Šis jautājums noteikti interesēs visas bijušā komunisma bloka valstis, īpaši Rumāniju, kur urāna ieguve tika plaši apskatīta plašsaziņas līdzekļos. Mēs eh, labprāt zinātu, kāds ir Eiropas ārējās darbības dienesta viedoklis. Thank you very much, sir, for the question. Paldies par eh, šo jautājumu. Eiropas Savienībā pievērš ļoti lielu uzmanību cilvēktiesību situācijai uh, Šiņenas provincē un arī citās Ķīnas daļās. Ir uh, jāatcerās, ka uh, šajā teritorijā ir veikti dažādi kodēli izmēģinājumi un ir jāseko līdzi tam, kāda ietekme varētu būt m, radiācijai. Ir pasūtīts ziņojums, lai izpētītu kāda būs šī nelabvēlīgā ietekme. 2010. gadā sagatavotajā ziņojumā ir iekļauta sadaļa par radiācijas dozu izpēti un par radiācijas dozām, kas ietekmē uh, eh, iedzīvotāju šajās teritorijās. Tiek atzīts, ka uh, pašlaik ir eh, pieejama ļoti ierobežota informācija tiek eh, pētītas eh, teritorijas 400 eh, līdz 800 km attālumā no šīm izmēģinājuma centriem. Tāpat arī tiek saņemta informācija par radiācijas ietekmi. To galvenokārt dara UNCR. Tāpat arī Eiropas Savienība uzklausa ekspertu viedokli šajos jautājumos. Informācijas avoti par ietekmi uz veselību un vīdī Lohnors eh, teritorijā eh, norādas to, ka eh, šie jautājumi ir daudz plašāki, tie iet daudz tālāk nekā cilvēktiesība aptvērums, un tieši tāpēc būs vajadzīgi arī zinātniski pētījumi. 2011. gada cilvēktiesība dialogā uh, Eiropas Savienībai bija iespēja aicināt Ķīnu labāk ievērot eh, savas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, it īpaši um, vārda brīvības jomā. Tāpat arī tika aicināts uh, atbrīvot Sun Čau Dī, kas uh, bija aizturēts tāpēc, ka viņš pētīja urānā ieguves vietas uh, Ķīnas dienvidos. Uh, Tāpat arī ir jāatcerās, ka vēl nav pieņemts galīgais lēmums par cilvēktiesību dialogu rezultātiem. Eiropas Savienība noteikti runās par šīņiņas teritorijas cilvēktiesību pārkāpumiem. Eiropas Savienība uztrauc cilvēktiesību situāciju šajā teritorijā, jo šeit parādās daudzas problēmas, kas ir atrodamas arī visā Ķīnas teritorijā, un tāpat arī ir jāatcerās par politiku, kas tiek piemērota minoritātēm. Pavisam nesen uh, Eiropas Savienība izmantoja 14. E, Eiropas Savienības un Ķīnas samitu, lai pieminētu īpašus e, gadījumus, kas attiecas uz Šiņaņas e, provinci. Pagājušā, gadā, pagājušā mēnesī Eiropas Savienība arī aicināja sniegt skaidrojumus Ķīnas varas iestādes par incidentu, kas kura rezultātā gāja bojā 20 eh, cilvēki Šīņijas provincē. Eiropas Savienība uzskata, ka eh, cilvēktiesību situācijas vispārējā uzlabošanās Ķīnā, tai skaitā vārda brīvības jomā, ļautu um, atbildīgajām organizācijām un ekspertiem turpmāk pētīt eh, šo jautājumu. Eiropas Savienība noteikti um, mēģinās atrast visu pieejamo informāciju par šiem jautājumiem un centīs, centīsies uzlabot cilvēktiesību situāciju Šiņaņā un arī pārējā Ķīnā. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Nē. Tad Nākamais eh, jautājums, ko uzdevusi Kinga Gala. Varbūt jūs arī varētu atkārtot savu jautājumu. Paldies. Lokvīlers kundze, Esmu uzdevusi šo jautājumu jau divas reizes, šī ir otrā reize. Pirmo reizi uzdevu šo jautājumu 2010. gadā. Te ir runa par to šo kungu Rumānijas pilsoni, kuru 2009. Eh, gadā Bolivija arestēja. Kopš eh, tā laika viņš ir um, ieslodzījumā. un eh, tiek ignorēti uh, ierobežojumi 18 mēnešu apmērā, kas attiecas uz šāda veida apcietinājumiem. Tiek pārkāpt arī citi uh, apcietinājuma noteikumi, un uzdodu šo jautājumu vēlreiz, tāpēc, ka 2011. gada decembrī uh, apvienoto nāciju patvaļīgas aizturēšanas darba grupa uh, apgalvoja, ka Bolīvija ir pārkāpusi starptautisko cilvēktiesību deklarāciju vairākos punktos. Tāpat arī šī ANO iestāde apkā, atkārto, ka Tošo kungs ir apcietināts bez eh, jebkādām pilnvarām un tiek eh, turēt cietumā nelegāli. Eh, neatkarīgi eksperti ir aicinājuši Bolīvijas valdību nekavējoties atbrīvot Tošo kungu. Es gribētu zināt, vai Eiropas ārējās darbības dienas zina, uh, par šo ANO atzinumu, par šo lietu, un vai dienests uzskata, ka varētu sākt rīkoties, e, ņemot vērā to, ka ir zinām jauna informācija. Gērce kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Galas kundzei par šo svarīgo jautājumu. Pat tiešām Tuhašo e, kunga e, jautājums ir mūsu um, darbības lokā. Mēs esam runājuši par šo konkrēto lietu un pievēršam šai lietai vēl uh, lielāku uzmanību, tāpēc, ka uh, Ru Rumānijai nav uh, savas vēstniecības lapasā, un tieši tāpēc Rumānija ir atkarīga no Eiropas Savienības delegācijas. Mēs uh, apzināmies uh, ANO patvaļīgās aizturēšanas uh, darba grupas atzinumu, kas tika izdots 2011. gada decembrī, zinām, ka tāds pastāv. Jūs noteikti arī zināsiet, ka UNHCR arī pēta šos eh, jautājumus Bolīvijā. Bet valdība nav sniegusi oficiālu atbildi uz ANO darba grupas atzinumu. Decembrī tika sniegts paziņojums plašsaziņas līdzekļiem un uh, Kopš eh, tā laika valdības eh, amatpersona, valdības eh, vispārstāvis ir noliedzis, ka būtu mm, pārkāpti jebkādi noteikumi attiecībā uz to Hašau kunga aizturēšanu. Ir, tiek minēts, ka tas viss tiek darīts Bolīvijas tiesību ietveros, un šī aizturēšana pavisam nesen ir pagarināta līdz 36 mēnešiem Pavisam nesen tā bija tikai 18 mēnešus gara. Tāpat arī ir jāatcerās par to, ka tiek noliegta jebkāda iejaukšanās eh, tiesiskajos procesos, par ko mm, apgalvoja ANO darba grupa. Mēs eh, esam ņēmuši vērā arī to, ka šie apgalvojumi par to, ka ir tiesiski aizturēt uh, Uh, šo kungulu 36 mēnešus ilgi. Ir jāatcerās, ka šie 36 mēneši iztecēs jau aprīlī. Mums ir jāzina, kas tad notiks uh, pēc uh, šī termiņa iztecēšanas. Delegāciju vadītāji ir pieminējuši šo gadījumu vairākās sanāksmēs. Pēdējo reizi tas notika februārī senātā. Uh, Tāpat arī Eiropas Savienības eh, delegācijas vadītājs runāja ar prezidentu Moralesu. Esam runājuši par šo gadījumu arī 27. februārī dialogā, kas notika Briselē, kur mēs runājām par uh, Ameriku, Amerikas valstu sistēmu Pavisam drīz Briselē 27. martā ieradīsies arī Bolīvijas ārlietu ministre un uh, viņi tiksies ar Aštoni. Un šajā sanāksmē mēs arī runāsim par šī kunga gadījumu. Paldies, šķiet, ka vairāk jautājumu nav. Un tagad uh, pievērsīsimies uh, Kils Nilsens kundzes jautājumam par situāciju Malī. Oui, je... Paldies. Es gribētu, lai mēs uh, runātu par Malī, par ziemeļdaļu. Tur tagad ir ļoti smaga humānā krīze. Nu, smaga uh, krīze jau kāds 20 gadus. Tā uh, izcēlās pēc uh, cīņām starp Toregiem un Malī armiju. Toreg nacionālā vazavadas kustība. Ir uh, vismaz simtiem tūkstoši cilvēku, kuriem bija jādodas projām no savām mājām un jādodas uz kaimiņu zemēm, arī nonāvēšanas, kuras liekas, ka, nu, liekas tā situācija ir diezgan neskaidra šajā reģionā, uh, ko Dakmi organizācijas uh, dalībnieki veica. Jūs zinat, ka tur arī ir uh, Alkaida Magribs apakšvienības situācija Malī skāra mūs arī tādēļ, ka Mali ir uh, viena no valstīm šajā reģionā, kas uh, bija kā uh, paraugs, respektējot noteiktas demokrātiskās vērtības, kuras mēs aizstāvam. Es tā atgādināšu to, ka Mali ir viena no tām retajām valstīm, kurās valsts prezidents pieņēma noteikums, ka uh, Republikas prezidents ir divus uh, termiņus prezidents, un to viņš arī respektēja otrā mandāta beigās. Viņš bija ļoti uh, populārs, un viņu varēja arī pārvēlēt. Malī ir arī demokrātisks uh, process jau vairākus gadus, un tas ir kas ļoti nozīmīgs, bet arī trausls. Tādēļ, ka uh, takmi ir uh, ziemeļos uh, šajā valstī, un uh, tādēļ, ka ir šis konflikts ar to regiem. Es domāju, ka tas ir. Uh, Ļoti žēl, un prezidents, kas pat labi ir pie vāras ATT, nav varējis izvēlēt dot konstruktīvu dialogu un dot skaidrs atbildes, lai arī viņš par to runāja savu mandātu sākumā. Es domāju, ka mēs varam uzņemties tādu nozīmīgu lomu, jo tas, kas notiek Malī, tas apdraud stabilitāti reģionā. Tātad jautājums, ko es uzdevu, ko Eiropas Savienība dara lai risinātu šo humāno krīzi, tā ir šausmīgi. Mēs zinām, ka daudzas sievietes un bērni viņiem nav um, ēdienu, ūdens, um, apkārt ir tuksnes, situācija ir šausmīga. Un otrs jautājums, ko mēs varam darīt un ko darīs EADD, lai izmantotu konfliktu novēršanas instrumentus un veicinātu dialogu starp malī institūcijām. Uh, un Nacionālo atbrīvošanas azavada kustību. Paldies, tie bija divi jautājumi. Plisa ies. Muchas gracias, señora. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par um, jautājumu par situāciju, kas ir nopietna. Un uh, vieš lielas bāžas. Eiropas Savienība. E, reaģē uz eh, humanitāro krīzi Sahēlā, veicot eh, pasākumus, kur ir eh, jau iesaistīti 123 miljoni eiro, lai atrisinātu visteidzamākās vajadzības februārī, kā arī ar Eiropas attīstības fondu paketi, kurā ir paredzēts mobilizēt papildu paketi ar 150 miljoniem eiro. Tādējādi kopīgais Eiropas devums būtu 270 aptuveni miljonu eiro. 275 miljonu eiro precīzāk, lai risinātu pārtiks un humanitāro krīzi Sahelā. Jo ir ļoti svarīgi risināt šo situāciju, uz kur atsaucās godamā deputāte Sahel krīzes ietvaros - pārtikas krīze un humānā krīze. Otrakārt, tik tiešām situācija Malī ziemeļos vieš ļoti lielas bažas un aizvien pasliktinās. Šeit ir runa par um, krīzi krīzē. Un saskaņā ar startautisko organizāciju novērojumiem, to organizāciju, kuras uzņem bēgļus, jau ir pārvietot tas vairāk nekā 170 tūkstoši personas. Tas nozīmē, ka pūliņi, ko pieliek šobrīd Eiropas Savienība un eko organizācijas pūliņi domā par papildu pasākumiem par 9 miljoniem eiro tikai, lai varētu koncentrēties uz šo bēgļu vajadzībām. Visbeidzot, gribu piebilst, ka Sahel drošības un attīstības stratēģijas ietvaros Eiropas eh, Savienība ir paredzējusi sim, paredz 50 miljonus eiro, lai varētu palīdzēt eh, valdībai pārvaldības pasākumos, lai varētu stiprināt valsts klātbūtni Mali ziemeļos. Eh, tomēr šī pēdējā pakete, diemžēl, nav Eh, ir tikusi iesaldēta, pateicu, eh, sakarā ar pēdējiem notikumiem Mali ziemeļos. Eh, par otro jautājumu runājot, godāmā deputāte pieminēja konfliktu pašu par sevi un to, ko Eiropas Savienība dara, lai varētu veicināt mierīgu izkļūšanu no karstāvokļa. Tik tiešām pēdējiem notikumi vieš ļoti lielas bažas. Tāpat ir jānorāda, ka e, Lībijas e, kaujinieku loma ir, ar, e, ir visai negatīva, tas vēl aizvien pasliktina situāciju, un tas atsauksies arī uz vēlēšanu procesu. Eiropas Savienība ar augstās pārstāvis 6. februāra paziņojumu aicināja pārtraukt eh, kaujas, nekavējoties. Un eh, tādējādi tas eh, palīdzētu nonākt pie miermīlīga konflikta risinājuma un dot iespēju, lai vēlēšanu process, kas ir paredzēts aprīlī, varētu noritēt bet jāatzīst arī tas, ka mm, kaujinieku kustību daudzveidība apgrūtina šo risinājumu. Runājot par iespējamo sadarbību starp Magribā, Alkaidu un MLNA, kas savukārt ir um, iespējama hipotēze, ka Mali valdībā apstiprina, ka pastāv kaujinieki. Šķiet, ka Akmi iespējams ir piedalījusies cīņās, taču e, nevar šobrīd identificēt formālu vai struktūrētu sadarbību, taču šķiet, ka valsts kontroles vāģināšanās pār e, Mali ziemeļu e, zonu padara vieglākas jebkāda veida kustības un teroristiskas darbības. Kā pašreizējā prioritāte Eiropas Savienībā šobrīd ir iespējam, iespēju robežās atvieglot un veicināt konflikta mierīgu atrisināšanu, respektējot malī teritoriālo integritāti un arī meklēt miermīlīgu situācijas risinājumu, visu konfliktu risinājumu, kā tas vienmēr ir Eiropas Savienības spēles noteikums. Un arī gribētu sacīt, ka kai, malī kaimiņu iesaistīšanās arī tai ir jābūt konstruktīvai. Šajā sakarā ir jāņem vērā šo kaimiņu loma konkrēti Alžīrijas loma, kā arī citu malī sabiedroto loma. Un uh, Eiropas Savienības uh, Savienība, kā norādīja augstā pārstāve, ir gatava veicināt miermīlīgu kon, izkļūšanu no konflikta balstoties uz sarunām un miermīlīgu konfliktu atrisināšanu starp dažādām kopienām. Paldies! Paldies! Vai ir e, papildu jautājumi? Nē. Tādā gadījumā mēs nonākam pie pēdējā jautājuma, ko uzdo, e, uzdeva Havitkungs, bet e, Objolkungs atkārtos jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji, tik tiešām šī jautājuma formulēšanā es aizvietoju kolēģi Hovitu, kurš lūdza atvainot viņu un attaisnot viņu prombūtni. Es viņu aizvietoju ne tikai tīri formāli, bet man arī kā personīgi ļoti interesē e, šis jautājums un komisijas atbildi. Es atsaucos uz uh, uh, nojaukšanas projektiem, ko finansētu Eiropas Savienība. Jautājums ir sekojošs. Cik Eiropas Savienības finansētu projektu ir nojaukušas Izraels varas iestādes e, Jordāns rietumkrastā? Taiskaitā tos, kas attiecas uz nevaldības organizācijām, un otrkārt, cik Eiropas Savienības finansēto projektu ir pakļauti nojaukšanas eh, orderiem Jordānas rietumkrastā. Kurš sniegs atbildi? Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzdoto jautājumu. Pēdējo Eh, trīs gadu laikā no 9. līdz 11. gadam kopā astoņi Eiropas Savienības eh, eh, projekti ir bojāti vai nojaukti. Mēs uzskatām, ka ka uzskatām, ka finansiāli zaudējumi ir ļoti lieli. Viens Eh, no projektiem, kas pakļaut šādai nojaukšanas orderī, attiecas uz eh, infrastruktūrām, lai nodrošinātu elektrības eh, pādēvi rietumkrastam, to finansē Spānija, nojaukšanas orders vēl nav īstenots. Otrais projekts ir zemes attīstības programma, ko ievieš, ievies Palestīnas organizācija parka, kas attiecas uz uh, E, e, e, Palestīnas lauksaimniecības uzņēmumiem vairākās rietumkrasta vietās to finansē Nīderlande. Tāpat dalība valstis vēlas saņemt informāciju, lai vei, tiktu veidots saraksts par nojauktajām vai bojātajām struktūrām. Runājot par Eiropas Savienības finansējumiem kopumā, Komisija ir paredzējusi okupētajās Palestīnas teritorijās vismaz aicināt, neveicināt eh, šo objektu nojaukšanu. Bez tam Eiropas finansēto projektu nojaukšana eh, ir iekļauta divpusējā dialogā ar Izrēlu. Un, protams, mēs paturam spēkā pilnīgu projektu sarakstu, kas ir pakļauti e, dojaukšanas orderiem. Paldies, priekšsēdētāji. Objaukungs, vai jums ir papildi jautājums? Paldies par atbildi. Domāju, ka atbildi bija ļoti konkrēta un um, situācija attainojoša. Šajā situācijā Es domāju, ka īpaši ir jābažīs par Eiropas Savienībai mm, un šai apakškomitejai. Mēs to varētu aprakstīt kā ļoti vienkāršu aritmētisku algoritmu. Pilnīga dialoga un saruna procesa paralīze plus e, pakāpeniskā aplenkšana un nojaukšana. Pirms dažām nedēļām Personīgi, redz, personiski redzēju skatu, kas grafiski un dramatiski atspoguļo šo situāciju. Man bija iespēja piedalīties Palestīnas skolas atklāšanā, kuru finansē Itālijas sadarbības struktūras, kas atradās nelielā ielajā Eh, kalnos pa kreisi bija no manis bija Izrēlas apmetnes, pa labi Izrēlas apmetnes, un tāpēc eh, bija fiziska aizskaršanas eh, sajūta, pilnīgi sajūtama. Un šīs skolas atklāšana bija ar mērķi ne tikai atklāt skolu, bet arī to aizsargāt no iespējamās nojaukšanas. Es nezinu, kādu, kāda gaita būs turpmākajiem notikumiem, bet pavisam nesen kāds eh, kopienas centrs Jeruzalemē, kuru finansēja Vācijas sadarbība šajā gadījumā, tika nojaukts desmit dienas pēc tam, kad tur bija ieradies Vācijas sadarbības ministrs. Un šajā situācijā, ja nav enerģiskas reakcijas, tad mēs ar savu pasivitāti tikai veicinām situācijas pasliktināšanos reģionā. dramatisku izmaiņu kontekstā vidējos austrumos. Paldies, Sobjelskungs. Un Mēs esam nonākuši līdz jautājumu laika beigām. Un nonākam pie nākošā punkta, kas ir viedokļa apmaiņa par cilvēktiesību jautājumiem Pakistānā. Atvainojot, ir vēl viens jautājums, ko es palaidu garām. Un šo jautājumu uzdod Kīla Nilsen. Es gribēju tik tikai pievienoties uzdotajiem jautājumiem, apsveicu kolēģi, un esmu pati apmeklējis reģionu, un vairāk kārt esmu redzējusi nojaukšanas vai pēc nojaukšanām, vai tādu objektu, ko finansējuši Eiropas Savienība nojaukšana, un gribēju uzstāt uz šo jautājumu un. Uh, Gribēju arī saņemt dokumentus, kas ir, kas tika minu, minēti un jūsu pieminēto sarakstu. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāja. Un tad, kad mēs apspriežam droā darba programmu, varbūt mēs varētu saņemt ieteikumus no jums, lai iekļautu šo uh, E, šo punktu darba kārtībā, lai būtu vairāk laika mums. Un tagad mēs pāriem pie cilvēktiesību situācijas Pakistānā. Un šajā sakarā sveicu mūsu vidū Džīnu Lamberti, kas ir e, parlamenta dele, e, delegācijas attiecībām ar Dienvidāziju vadītāju. Un pirms es stādu priekšā mūsu viesurunātājus, es gribētu nākt klajā ar atsevišķām pozitīvām piezīmēm cilvēktiesību jomā kuras mēs esam uzzinājuši pēdējo nedēļu laikā Pakistānā. Ļoti pozitīvi ir tas, ka senāts pirms mēneša pieņēma likumu, kurā uh, vardarbība ģimene ir krimināla noziegums. Tāpat arī ir Eh, lēmums pār Pakistānas izlūkošanas aģentūru, eh, kura eh, agrāk nebija sasniedzama tiesiskajām organizācijām. Mēs esam iekļāvuši šo jautājumu mūsu darba kārtībā, jo mēs sagaidām augstās pārstāvis lē, Pakistānas apmeklējumu, kurā laik, kur laikā varētu tikt uzsākts strateģisks dialogs ar valsti. Un tāpēc, um, tā kā šo, šos jautājumus skata cilvēktiesību eh, komiteja, tā kā Pakistāna vēl aizvien ir mūsu darba kārtībā. Savās mapēs jūs atradīsiet eh, vairākus rakstiskos dokumentus, attiecībā ir situā uz situāciju šajā reģionā, un arī ir saņemts brīfings no minoritāšu uh, uzraudzības grupas Pakistānā. Kopā ar mums ir ļoti zinoši viesi un eksperti. Ir Ali Dažans Hasans, kurš ir Pakistānas Human Rights Watch direktors, kurš informēs mūs par sieviešu tiesībām, sociālo diskrimināciju, e, par šiem musulmaņu vajāšanām, par spīdzināšanu un piespiedu pazušanām Baločistanā. Tālāk mēs uzklausīsim Maju Pastakja. Ja kas eh, organizē kampaņu no Amnesty International puses, Afganistānas un Pakistānas eh, lietās par eh, vārda brīvību un žurnālistu aizsardzību. Trešais runātājs Kris Čepmens ir no, N, no minoritāšu tiesību grupas, kas ir NVO, un runās par minoritāšu tiesībām un reliģijas brīvībām Pakistānā. Un ja jūs varētu visi koncentrēties, lai prezentācijas būtu astoņu minušu, minūšu garumā. Bet vispirms es došu vārdu Hasan kungam. Thank you. Paldies. Paldies, ka devāt mums eh, šo iespēju. Pakistānā ir eh, valsts ar ļoti sarežģītu cilvēktiesību situāciju, un šī situācija kļūst arvien sliktāka zināmā veidā, un zināmā veidā arī uzlabojas. Es domāju, ka eh, svarīgi ir eh, vispirms runāt par pozitīvajām izmaiņām. Un sākšu tātad ar pozitīvo. Pakistāna pēdējo 3 līdz 4 gadu laikā ir uh, pieņēmusi diezgan daudz apsveicamu cilvēku tiesību aktu. Ir uh, iekļauti arvien vairāk likumi par uh, sieviešu aizsardzību, proti no seksuālas vardarbības darba vietā, tāpat arī no vardarbības ģimenē, ir uh, izveidota autonoma sieviešu komisija, kas nodarbojas ar sieviešu tiesību aizsardzību. Šī komisija tikai uzsāks darbu, bet ir pieņemts jau likums par šādu komisiju. Tāpat arī Pakistāna gatavojas veidot autonomu neatkarīgu cilvēktiesību komisiju. Visa šī attīstība ir vērtējama ļoti pozitīvi. Mēs um, skatāmies uz to ar tādu zināmu apmierinātību, bet, protams, nedrīkst aizmirst arī sociālās diskriminācijas problēmas Tāpat arī um, diskriminācija pret sievietēm vēl ar vienu pastāv. Vārdarbība pret sievietēm vēl ar vienu ir ļoti liela problēma daudzās Pakistānas vietās. Ir vērojami lieli pūliņi pieņemt uh, tiesību aktus par sieviešu aizsardzību, bet uh, ir grūti pateikt, vai šie tiesību akti tiks um, pietiekami labi īstenoti un vai valsts būs pietiekami spējīgi izmantot šos mehānismus, lai nodrošinātu labāku sieviešu aizsardzību. Taču jebkurā gadījumā ir vērojama pozitīva attīstība. Es arī vēlētos īsi komentēt eh, jautājumu par eh, Pakistānas eh, tiesu sistēmu. Tiesu sistēma ir neatkarīga un tā virzās uz to, lai uh, sodītu militāros darbiniekus par eh, pārkāpumu izdarīšanu. Mana kolēģi par to pastāstīs mazliet sīkāk, taču es vēlētos norādīt, ka mēs redzam pirmsākumus, bet vēl nezinām, vai militārie darbinieki, pret kuriem ir izvirzītas apsūdzības par eh, lielu uh, nodarījumu izdarīšanu, vai tie tiešām tiks sodīti. Galu galā mm, ir jānodrošina sodu piespriešana par nodarījumiem. Pašlaik nesodāmība ir pārāk plaša, un mēs nezinām, vai mēs redzēsim to, ka eh, šie pārkāpumi tiešām saņem sodu. Ir jāatcerās, ka pastāv tiesiska diskriminācija pret ne musulmaņu minoritātēm Pakistānā. Ir ļoti daudz informācijas par to. Uh, Daudzas eh, starptautiskās organizācijas, Amnesty International un arī citas, ir strādājušas pie šī jautājuma. Ir jāatcerās, ka šāda tiesiska diskriminācija pastāv vairākos eh, krimināla kodeksa punktos. Šodien es eh, pavisam īsi vēlētos pieminēt kādu ļoti svarīgu jautājumu, un proti šītu musulmaņu kopienā Pakistānā. Šis jautājums lēnām pārvēršas par ļoti smagu cilvēktiesību krīzi. Pēdējā pusgada laikā mēs esam redzējuši mēdiecīgas slepkavības un arī uh, eh, sprādzienus, kas tiek organizēti pret eh, šo šītu musulmaņu kopienu visā Pakistānā. Vairāk nekā 50 eh, šītu ir nogalināti pēdējā pusgada laikā Pakistānā. Šīs jautājums ir ļoti nozīmīgs. Te ir jāatcerās, ka uh, Šie pašnāvnieku uzbrukumi notiek eh, gan Karačī, gan arī uz eh, dienvidu robežas. Tas nozīmē, ka nav nevienas vietas Pakistānā, kur kaut kas tam līdzīgs nenotiktu. Ir jāatcerās, ka par šiem uzbrukumiem ir atbildīgi sunītu, militā, suni, atbildīgi sunītu militārie grupējumi. Dažkārt tie darbojas Alkaida paspārnē, citkārt tie sadarbojas ar Talibānu. Un dažkārt šie grupējumi uh, Uh, darbojas pilnīgi neatkarīgi. Taču uh, fakts ir tāds, ka pastāv militāro grupējumu koalīcija, kas uh, arvien vairāk uh, vēršas pret šītiem. Šie uzbrukumi notiek arī pret uh, svēceļniekiem, cilvēkiem, kas uh, dodas uz svētām vietām, bieži vien šie tiek pārbaudīts, vai šie cilvēki patiešām piedara šītu kopienai, piemēram, tiek pārbaudīti viņu dokumenti autobusos, un pēc tam šie cilvēki tiek vienkārši uzreiz nogalināti. Cilvēktiesību aizstāvji ir izteikušies par šiem jautājumiem, taču mūsu pieredze rāda, ka nevienmēr rekomendācijas tiek pildītas. Bieži viens e, eh, tiek minēts, ka e, it kā ir jāvēršas pret šiem militāriem grupējumiem, bet īstenībā nekas netiek darīts. Pakistānā situācija ir tāda, ka ne tikai eh, nemusulmaņi, bet arī musulmaņu reliģizās grupas eh, saņem uzbrukumus no neiecietīgiem eh, musulmaņu militārajiem grupējumiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments un Eiropas Savienība kopumā vērstos pret šo jautājumu un uh, lai tā paustu savas bāžas Pakistānas valdībai. Noslēgumā gribētu pieminēt arī Belučistānas provinci. Belučistānas province mm, gribētu uzreiz eh, paskaidrot, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Balučistānas province ir eh, starptautiskā dzīta Pakistānas daļā. Nav nekādu strīdu par šo jautājumu. Human Rights Watch mm, uzskata, ka Pakistānas pilsoņiem pienākošā uh, eh, konstitūlā aizsardzība ir jānodrošina arī Baločistānas pilsoņiem. Ir jāatcerās, ka šajā provincē ir ļoti daudz eh, piespiedu pazušanas gadījumu, tāpat arī ir izdarīts mētiecīgas slepkavības tiek eh, izdarīti uzbrukumi uz eh, citiem pilsoņiem, kas atrodas Baločistānā. Ir jāatcerās, ka galvenais eh, ļaundarījis Baločistānā vēl ar vien ir Pakistānas valsts. Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai vajadzētu vest sarunas ar Pakistānas valdību, lai pārtrauktu uh, pārkāpumus, kas tiek izdarīti Baločistānas teritorijā, un lai tiktu atzītas šīs teritorijas pilsoņu tiesības. Ir jāatcerās, ka ir vairāki simtī piespiedu pazašanas gadījumu. Ir jāatcerās, ka 2008. gadā notika atgriešanās pie konstitucionālās, konstitucionālā tiesiskumā, bet eh, turpmākajos gados eh, bija vairāki gadījumi, kad eh, Baločistānas eh, militārās personas, militāro grupējumu dalībnieki ir vienkārši atrasti ar lodi pierē un nekas pēc tam netiek darīts. Liels paldies! Liels paldies, Hasana kungs, par jūsu precīzajām rekomendācijām, ko mums vajadzētu ievērot. Liels paldies jums, un tagad eh, došu vārdu pastākijas kundzei, un varbūt arī jūs varētu ievērot jums atvēlēto runāšanas laiku. Paldies! Amnesty International apsveic eh, pozitīvo attīstību Pakistānā. Tomēr eh, pastāv bažas par eh, situāciju valstī kopumā. Eiropas Savienības apņemšanās lāds Pakistānā ir nozīmīga iespēja aicināt Pakistānas valdību uzlabot esošo cilvēktiesību aizsardzības mehānismu un e, veidot jaunus. Es domāju, ka svarīgi atzīt e, spē, nozīmīgo saikni starp sociālo un ekonomisko attīstību un cilvēktiesībām. Ja Pakistāna neatbalstīs visu cilvēktiesību valstīs, tas varētu negatīvi ietekmēt tiesiskumu valstī un apliecināt nesodāmību cilvēktiesību pārkāpējiem, vai tie būtu valstiski vai nevalstiski um, personāži. Ņemot vērā to, ka tirsniecības e, saiknes e, starp Eiropas Savienību un Pakistānu var būt noturīgas tikai ievērojot šos nosacījumus un runāšu tagad cīkāk par Pakis, eh, Pakistānu, Afganistānu. Un par piespiedu pazaušanas gadījumiem, kas ir bijuši praktiski katru dienu kopš 2008. gada. Un ir praktiski neiespējami zināt konkrēti, cik cilvēku ir e, nozuduši kopš šī laika. Ir personas, kas eh, tiek turētas aizdomās eh, par teroristiskām darbībām var, eh, vai atbalstu šādām darbībām, ir turētas aizturējumā bez saziņas ar ģimenēm, bez saziņas ir apkār, ap, at, ap, kārtējo pasauli. 2010. gadā iekšlietu ministrijā pieļāva, ka aptuveni tūkstots piespiedu pazūšanas gadījumu varētu būt, eh, būt tikuši īstenoti, tomēr pastāv bažas, ka šis skaitlis ir daudz lielāks un sasniedz septiņus tūkstošus. Sabiedrības spiediens uz šo jautājumu notiek, kā arī ir izveidota pirmā izmeklēšanas komisija piespiedu pazušanas gadījumiem 2010. gada martā. aptuveni 200-250 eh, personu pēdas ir atrastas. Tomēr šīs meklēšanas darbs vēl aizvien ir ļoti apgrūtināts. Ir grūti konstatēt uh, E, personu atrašanās vietu, dažkārt tās tiek e, konstatētas policijas reģistros vai atrastas e, mirušas. Tad, kad personas pēdas ir atrastas, šķiet, komisija uzskata, ka vairāk citas darbības nav jāveic šajā sakarā. Cik mums zināms, nav izveidots mehānisms, lai varētu intervēt tos atrastos, atrastās personas, kas ir dzīves and to in addition the commission Papildus komisija ir um, nepietiekami izvērtējusi drošības aģentūru un drošības spēku darbības uh, un to iesaistīšanos pazušanas gadījumos. Neviens uh, drošības amatpersona nav e, tikusi pakļauta ne vajāšanai, ne arī nopratinātā. Un mēs aicinām uzrādīt tos cilvēkus, kas ir, e, kas ir e, devuši rīkojumu šādai piespiedu pazušanai un saukš, viņu saukšanai pie atbildības. Tāpat ļoti bieži radiniekiem ir jāsniedz informācija par šiem pazudušiem cilvēkiem mēs aicinām eh, adekvāti risināt šo piespie, šos piespiežu pazušanas gadījumus un saukt pie atbildības visas grupas struktūras, kas ir iesaistītas vai kas uh, ir izraisījušas šādus eh, piespiedu pazušanas gadījumus, vai tās būtu valsts struktūras vai nevalstiskas. Tālāk es runāšu par situācijas pasliktināšanos um, žurnālistu aizsardzības ziņā Pakistāna. Amnesty International uzskata, ka Pakistāna ir viena no visbīstamākajām valstīm žurnālistiem, ņemot vērā to, cik bieži notiek uzbrukumi, uh, cik bieži izskan draudi. 2010. gadā vismaz 15 eh, žurnālisti tika nogalināti uzbrukumos. Uh, Eh, kuros bija saistīti valsts un nevalstiski bruņotie spēki. Eh, tāpat eh, jau pēdējo trīs mēnešu gaitā vairāk žurnālisti ir tikuši nogalināti Pakistānā, un žurnālisti un mediju darbinieki riskē ar nāvi, ar nolaupīšanu. Et, žurnālistiem notiek uzbrukumi t, e, saistībā ar to, ka viņi ziņo par korupcijas, par uzbrukumu gadījumiem, un neatkarīgie žurnālisti un tie, kuri ziņo no konfliktu zonā, e, Beličestānā un citās vietās, ir īpaši pakļauti draudiem un uzbrukumiem. Un aptuveni septiņi nesen žurnālisti no Beličestānas ir tikuši nogalināti lielākajās pilsētās Islamabadā, Karačī, žurnālisti ir saņēmuši draudus no valsts un nevalstiskām struktūrām. Vairāki neatkarīgi žurnālisti ir atzinuši, ka ir saņēmuši draudus. Tas ir apliecinājums tam, ka valsts kavē izteiksmes brīvību. Tomēr ir jāatzīst eh, valsts drošības struktūra iesaistīšanās vairākos šādos pasākumos. Un es gribētu, lai Olīs pastāsta par savu pieredzi. It's, uh, uh the, uh, the journalist Salim Shahzad was, was murdered in Islamabad on the 31st of May uh, last year. Jā, um, pagājuši, kad uh, viņš uh, bija nosūtījis vēstuli Human Rights Watch, sakot, ka viņam ir izteikti draudi. Un mēs uzskatījām, ka viņš ir um, drošībā, ka viņu uzrauga ISA, bet mazliet vēlāk uh, tika atrasts viņa līķis. Pat, patiešām esam ļoti vīlušies, neskatoties uz to, ka es sniedzu liecības šai komisijai un daudzu žurnālistu uh, sniedza informāciju par uh, militāro darbinieku iesaistīšanos uh, žurnālistu apdraudēšanā. Uh, Diemžēl eh, mēs nenoteicām, kāds tad īsti ir šis mandāts, un mēs arī nevarējām identificēt, eh, kas bija vainīgs pie šīs slepkavības. Es ceru, ka Eiropas parlaments un arī Eiropas Savienība skaidri norādīs Pakistānas valdībai, ka šo gadījumu nedrīkst tā vienkārši aizmirst. Šī izmeklēšana ir jāturpina, un vainīgie, neskatoties uz to, kas viņi tādi ir, noteikti ir jāidentificē un jāsoda ja vainīgie šajā konkrētajā slepkavībā varēs tikt atrasti un tikt sodīti, tad noteikti tas būs veids, kā turmāk aizsargāt žurnālistus. Tas būs tāds labs piemērs, kā aizkavēt eh, turmākus šādus gadījumus. Es uzskatu, ka šis gadījums ir tāda ļoti laba iespēja parādīt, ka var sodīt ļaundarus šādā vidē, kur īstenībā valda nesodāmība attiecībā uz uh, atbildīgumu. Amnesty International nezina nevienu uh, gadījumu, kad uh, tiktu sodīta žur, žurnālista slepkavība kopš 2002. gada. It īpaši ir jāatcerās par sliktajiem standartiem tiesu ekspertīzēs, ja ir runa par eh, slepkavību vai spīdzināšanu gadījumiem. Šalīma Šizāda slepkavības gadījumā bija pilnīgi skaidrs, ka eh, iespējams ir eh, iesaistīta, iesaistīts valsts slepenais dienests, un telefonu līnijas arī nebija pilnīgā kārtībā. Ir jāatcerās, ka varas iestādes nav sniegušas pietiekumu labu aizsardzību žurnālistiem un mediju darbiniekiem, lai viņi varētu veikt savus darbus bez apdraudējuma savai dzīvībai. Ir jāatcerās, ka ir jāsniedz aizsardzība, tāda ad hoc aizsardzība, diemžēl, eh, neatbilst žurnālistu darba standartiem. Tīpisks piemērs bija uh, iekšlietu uh, ministrijas eh, informācijas sniegšana eh, diviem darbiniekiem, kas eh, bija iesaistīti slepkavībā 2011. gada jūnijā. Abi šie uh, vīrieši sūdzējās Amnesty International, ka viņi baidījās no saviem sargiem, kas īstenībā bija no tā paša paramilitārā grupējuma, kas bija nogalinājis žurnālistu iepriekš. Uh, Ir jāatcerās, ka žurnālistiem un mēdīju darbiniekiem ir jāpastāv iespējai veikt eh, savus darba pienākumus bez apdraudējuma, bez spīdzināšanas, bez citiem uzbrukumiem viņu dzīvībai un veselībai. Un eh, uzbrucēji noteikti ir eh, jāsoda tiesā. Liels paldies par šiem detalizētajiem aprakstiem, par detalizēto informāciju par cilvēktiesību situāciju un arī par noziegumiem pret žurnālistiem. Tagad došu vārdu Četmina kungam no Minority Rights mm, Group, un viņš runās par minitāšu tiesībām un uh, ticības brīvību Pakistānā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī uh, parlamenta sekretariātam par to, ka mani uzaicināja runāt uh, šajā komitejā. Es patiešām jūtos pagodināts. Uh, runāju Minority Groups Reds Group International vārdā, un uh, mans uh, temats šodien ir minoritāšu tiesības un ticības brīvība Pakistānā. Pakistāna saskaras ar ļoti lieliem izaicinājumiem attiecībā uz minoritāšu tiesībām un e, ticības brīvību. Hasena kungs jau pieminēja vairākus punktus, centīšos neatkārtot to, ko uh, iepriekšējā runātāja teica. Uh, Esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments ir eh, runājis par reliģijas likumiem, bet eh, ir eh, jāatcerās, ka federata, federālā, federālais minoritāšu ministrs Pakistānā tika nogalināts, tāpēc, ka viņš cenšas īstenot šos likumus. Ir jāatcerās, ka ir ļoti daudz cietušo 2010. gada jūlijā. Uh, tika izdarīts eh, uzbrukums Lahorā eh, sunītu mošajai, sufītu mošajai. Ir jāatcerās arī, ka eh, tiek izdarīti uzbrukumi tādiem grupējumiem, kas it kā neievēro visus musulmaņu likumus. Ir notikuši uzbrukumi arī mošajām Lahorā 2010. gadā, un neviens nav sodīts par šiem uzbrukumiem. Ir arī kāds grupējums, kas sevi uzskata par musulmaņiem, taču saskaņā ar Pakistānas tiesībām eh, šie cilvēki netiek uzskatīti par īsteniem musulmaņiem, un tāpēc eh, pret viņiem ir jūtami aizspriedumi. Ahmadi Mošejā eh, notika gadījums, kad tika novāktas drošības barjeras, ko bija uzstādījusi policija pēc neseniem uzbrukumiem, sprādzienu uzbrukumiem šai mošajā tika lūgts novākt eh, šīs barjeras un arī eh, uzstādītās drošības kameras. Pakistāna ir eh, sestajā vietā minoritāšu grupas sarakstā attiecībā uz apdraudējumu minoritātēm šajā valstī. Šis saraksts tiek veidots eh, ņemot vērā OECD, Carnegie fonda un citu visnotaļ eh, cienījamu eh, informācijas avotu sniegtiem datiem. ir jāatcerās, ka neskatoties uz to, ka Pakistānā ir 90% musulmaņu, ir vērojama arī liela reliģiju daudzveidība, ir, piemēram, hindi, paštūni, tāpat arī ir e, šīti, sufīti, izmailieši, bahai un arī citas e, reliģiskās grupas. Pakistānā militāristi un arī uh, fundamentālistu reliģiozu organizācijas nosaka uh, toni eh, sarunās par reliģijām, un tāpat arī netiek eh, pilnībā īstenoti likumi, kas aizsargā eh, ticības brīvību. 1947. gadā ļoti cienījams Pakistānis noteica, ka Pakistānā ir jābūt ticības brīvībai. Pakistānas valdība Eh, cenšas eh, apgalvo, ka tā mainīs eh, tiesību aktus reliģiju jomā, bet diemžēl nekas netiek darīts. Hindi, paštoni un citas minoritātes, arī afrikāņu uh, izcelsmes uh, iedzīvotāji bieži vien ir uh, analfabēti, ir jāatcerās, ka, piemēram, kristiešu vidū uh, lasīt prot tikai 38%, kamēr vidējais rādītājs valstī 47%. Sieviešu vidū šie rādītāji ir vēl zemāki. Diemžēl jāsaka, ka šie dati ir no 2001. gada. Tāpat arī ir jūtama diskriminācija pret reliģiozajām minoritātēm, piemēram, dalītiem. Pavisam nesen šīs minoritātes cieta arī no plūdiem. Izglītības programmas saskaras ar lielām problēmām, tāpat arī ir jūtami aizspriedumi pret minoritātēm. Bieži vien mācību grāmatās eh, ir teikts, ka hindi un sikhi nevar uh, komunicēt ar musulmaņiem un ar Pakistānas pilsoņiem. Tāpat arī ilgspējībās attīstības politikas institūts uh, Eh, nesen publicēja informāciju par eh, mācību grāmatām un mācību programmām. Piemēram, eh, šajās mācību programmās tiek aizmirsts par neatkarības kustībām, kas ir notikušas Pakistānā un par to, kādu ieguldījumu tajās ir devušas reliģiskās minoritātes. Pret minoritātēm izsakās arī Pakistānas militāristi, kas saka, ka indieši ir palīdzējuši Baločistānas militārajiem grupējumiem, un hindu uh, reliģiskajai minoritātei šādi izteikumi noteikti nepalīdz. Tāpat arī uh, Pakistānas likumi nav īpaši labvēlīgi pret uh, reliģijas uh, brīvību. Ahmādi, piemēram, netiek atzīti par musulmaņiem, kaut gan viņi paši apgalvo, ka viņi ir musulmaņi. Te ir runa gan par reliģijas brīvības, gan arī par vārda brīvības pārkāpumiem, un tādējādi pret šo grupējumu eh, cilvēki izjūt naidu. Baločistānā notiek vēršanās pret baločiem, eh, Hasan kungs par to jau runāja, tāpat arī tiek eh, pasūtītas slepkavības pret šītu musulmaņiem pastāv liela nepieciešamība izdarīt reformas eh, tiesiskajos aktos, tīpaši, ja runa par pierādījumiem, jo šis likums vēršas pret sievietēm un nemusulmaņiem. Piemēram, Ahmādi netiek atzīti par musulmaņiem. Tāpat arī eh, konstitūcijā ir nosacījums, ka prezidentam ir jābūt musulmanim. Ir vajadzīgs dialogs starp eh, dažādām reliģijām, un uh, ir eh, jāveicina izpratne par cilvēktiesībām un reliģisko brīvību, tā lai varētu reformēt tādus tiesiskos aktus, kas pašlaik izturās ar aizspriedumiem pret zināmām minoritātēm. Cerams, ka Eiropas parlaments īpaši Dienvidaustrumāzijas delegācijas ietveros uh, savā dialogā ar parlamentāriešiem Pakistānā varētu risināt šos jautājumus. Saskaņā ar pētījumiem vairākums Pakistānā atbalsta daudz progresīvākus likumus eh, par minoritātēm, bet, diemžēl, viņu balss eh, netiek eh, saklausīta. Mani kolēģi pieminēja arī pozitīvo attīstību, un es domāju, ka ir svarīgi arī par to runāt. Uh, Piemēram, ir jāatcerās, ka ir izveidotas kvotas amatiem, kas ir jāpiešķir minoritātēm un eh, sievietēm valsts eh, iestādēs. Tāpat arī ir izveidota federālā minoritāšu ministrija. Nesen eh, šāda ministrija darbojās tikai provinču līmenī, bet tas, ka ir izveidota federāla ministrija, noteikti ir atzīstams par pozitīvu soli. Nav īsti skaidrs, vai minoritāšu ministrija E, turpinās darboties federālā līmenī. Es ceru, ka parlaments un ārējās darbības dienests izdarīs spiedienu uz Pakistānu, lai šī ministrija turpinātu darboties federālā līmenī. Ir ļoti svarīgi, lai ministrs būtu augsta līmeņa amatpersona, lai viņš darbotos valdības līmenī. Mm, Nesen ir tāds ministrs tika nogalināts, un eh, tagad eh, šajā amatā darbojas viņa nogalinātā ministra brālis, un kopš tā laika ministrs vairs nedarbojas valdībā. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība un parlaments uzstātu uz augstu pārstāvības līmeni. Tāpat arī es gribētu aicināt Eiropas Savienību atbalstīt eh, starp reliģiju dialogu Pakistānā visos līmeņos, ne tikai elites līmenī, bet eh, visos sabiedrības līmeņos un arī visos reģionos. Nebūs iespējams eh, vērsties pret eh, konfliktiem un mainīt attieksmi Pakistānā, ja tiks izmantots tikai tāds dialogs, kas virzās no augšas uz leju un netiks iesaistīta plašākā sabiedrība. Es uzskatu, ka parlaments un Eiropas ārējās darbības dienests varētu šādā veidā sniegt atbalstu Pakistānai. Paldies Četmina kungam! Jūs arī sniedzāt eh, rekomendācijas, jūs eh, devāt ieteikumus Dienvidu Austrumāzijas delegācijai. Tagad došu vārdu Džīnai Lambertei, kas ir parlamenta Dienvidu Austrumāzijas delegācijas vadītāja. Paldies, priekšsēdētāji, paldies mm, par um, uzstāšanām, ko mēs dzirdējām. Vairāki punkti skanēja par um, dialogu ar um, parlamentu, eh, Pakistānas parlamentu. Es um, apzinos, ka ir grūtības šobrīd ar šo situāciju ne tikai ar, saistībā ar mūsu grūtībām apmeklēt eh, Pakistānu. Mums ir bijis tikai viens apmeklējums, eh, vēl tur būs paredzēts viens cits brauciens vēlāk šogad, bet tas ir saistāms arī ar mūsu darbu kalendāru. Un, eh, Tāpat arī vairāk jautājumu, kurus jau mēs esam apsprieduši ar Pakistānas valdības ministriem, parlamentāriešiem, kuri varēja apmeklēt mūsu. Mēs skatījām jautājumus pār atsevišķām starptautiskām eh, konvencijām, konvencijām par politiskajām tiesībām, un arī mēs esam redzējuši uzlabošanos no Pakistānas eh, puses kopš mūsu apmeklējuma. vismaz precizējot, kādas viņu attiecības ar konkrētiem konvencijām ir. Atbalstot eh, civilo valdība Pakistāna, mūsuprāt, ir eh, primāri svarīga. Mēs, tas nenozīmē, ka mēs atbalstām pilnīgi visu, bet tā ir ļoti nozīmīga attīstība un mēs vēlamies uh, Eh, redzēt, kā turpina strādāt pienācīgi ievēlēta civila valdība. Ir apspriesti daudzi jautājumi ne tikai atbildības sakarā, un arī daudz ir runāts par augstākās tiesas darbu šodien. Eh, to pastāja eh, bažas par uh, tiesu varas iespējām. Un eh, atsevišķas lietas šķiet vēl Vismaz runājot par notikušajiem uzbrukumiem un slepkavībām, eh, nav eh, pieļaujams, piemēram, runājot par eh, zaimošanas likumu, kāds ir bijis, un tomēr domājam, ka situācija mainīsies Eh, šķiet, ka šoreiz šās, šādas izmaiņas nāk no pašas Pakistānas un nenotiek ārējā spiediena iedarbībā, un kāds varētu būt vislabākais veids, kā likumus grozīt. Arī mēs esam dzirdējuši par uh, policijas kapacitāti un nepieciešamību atbaldi, atbalstīt efekt, darbspējīgus policijas spēkus. Mēs esam. Uh, Mēs esam daudz dzirdējuši par militāro struktūru lomu, bet mēs neesam tik daudz dzirdējuši par policijas lomu un par efektīvu izmeklēšanu, lai varētu pārkāpējs saukt pie atbildības. delegācija tiksies eh, šodien pēcpusdienā, kur mēs runāsim par turpmākajām attiecībām starp Eiropas Savienību un Pakistānu. Tīri formālā ziņā, bet tā kā šobrīd mēs runājam par cilvēktiesībām, tā ir daļa no mūsu attiecībām. Un tas skar attīstības jautājumus un to, kā mēs varam atbalstīt eh, civilo valdību, pilsonisko valdību Pakistānā. Thank you. Paldies. Un tagad mums ir divi eksperti no ārējās darbības dienesta un arī gatavojoties eh, Katrīnas Aštonas vizītei. Jums ir papildu informācija. Jums ir Davids Gerts no un Mihaila Raita Abi pārstāv ārējās darbības dienestu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem runātājiem par ļoti interesanto uzstāšanos. Mēs redzam ļoti daudz um, kopīga tam, ko dara ārējās darbības dienests, par ko, un, ko runā Human Rights Watch, par ko runā Džīna Lamberts. Mums notiek oficiāls cilvēktiesību dialogs ar Pakistānu, mums e, bija iespēja to vadīt kopā ar Dāvidu Čēru, kurš nevarēja būt kopā ar mums šodien par cilvēktiesībām un migrācijas jautājumiem, un nesen pēdējā sesijā e, Brisele 6. februārī mēs. E, Eh, runājam par šiem jautājumiem, kas turpinājās nākošajā dienā. Eh, tātad šie notikumi ir pavisam neseni. Un tie punkti, kas bija iekļauti darba kārtībā, dialogam ar Pakistānu, jūs nebūsiet pārsteigti, jo ļoti lielā mērā tas skar tos punktus, kas eh, ir pasvītroti šeit reliģiju brīvība, minoritāšu tiesības, sieviešu tiesības, piekļuvi eh, eh, tiesai, nāves sots jautājums, kas nav pārāk bieži apspiests, apspriests līdz, šo, eh, līdz šim laikam, ir izsludināts moratorijas, tomēr 27 pārkāpumi paredz nāves sodu piespriešanu Eh, un pat šodien, lai gan ir izsludināts eh, moratorijas, tomēr eh, dāvid sodi tiek piespriesti neraugoties uz Pakistānas piemēroto moratoriju. Tāpat arī mēs koncentrējamies uz cilvēktiesību instrumentu parakstīšanu, kas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu panākt pa, eh, Pakistānas iesaistīšanos šajos jautājumos. Un arī Pakistāna ir bijusi būtisks spēlētājs dažādos daudzpusīgos fórumos. Mēs eh, esam apsprieduši e, sadarbību cilvēktiesību padomēs un citās struktūrās. Kopainā e, rāda pozitīvu attīstību, to jau norāda iepriekšēji runātāji, un es neatkārtošu visu sacīto, bet ja mēs sekojam pēdējiem notikumiem, tad. Uh, pievienošanās cilvēktiesību um, aktam ir ļoti eh, nozīmīgs eh, solis un aicinām eh, Pakistānu spērt attiecīgus soļus un rīkoties saskaņā ar Parīzes principiem. Vēl nozīmīga pozitīva attīstība, kas uzsvērta dialogā, ir apvienoto nāciju instrumentu ratifikācija ciešana un tas fakts, ka Pakistānai ir dienu pirms 2010. gada Eiropas Savienības Pakistānas samita tā izlēma ratificēt eh, konvenciju pret spīdzināšanu un par politiskajām tiesībām. Un eh, tomēr ar vairākām iebildēm, kuras laika gaitā ir tikušas atsauktas. Tomēr atsevišķas eh, iebildes paliek konvencijā pret spīdzināšanu, kur Eiropas Savienībā dalībvalstīm ir atsevišķas šaubas, piemēram, eh, jautājumos par eh, effective implementation of CAT and ICCPR are a key. Par reliģiskiem jautājumiem. Kā jūs zināt, tas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu piekļūt GSP. Un šeit mēs redzam konsekventu pieju cilvēktiesību instrumentiem, kas ir saistoši, lai ieviestu tirsniecības politiku ar Pakistānu. Būtisks temats, ko pieminēja Čapmenkungs, ir reliģijas un ticības brīvība Mēs paudām viedoklī, ka ir jāapkaro fundamentālistu un sektuārdarbība, tāpat arī paudām bažas par pretzaimošanas likumu, taču uzsvērām to, ka reakcija ir jābūt plašākai. Un ir pūliņi jāpieliek Pakistānai pašai, kā jau to arī norādīja Lamberts kundze, un mēs līdzīgu vēstījumu darīsim zinām mūsu Pakistānas uh, draugiem. Tāpat arī aizsardzība tiem, kas tiek apdraudēti. Un cīņa pret nesodāmību. Pūliņi ir jāpieliek šajās jomās, kā arī jāpanāk iedzīvotāju mentalitātes uh, pārmaiņas, iekļaujot izglītību, mēdīju lietošanu un, kā sacīja Čepmenkungs, ir nepieciešams eh, di attīstīt dialogu pašā Pakistānas sabiedrībā. Mēs esam šokēti par uh, go, uh, uh, gu, gubernatora Ašīra un ministra nogalināšanu, mēs arī saņēmām apliecinājumus par veiktiem aizsardzības pasākumiem citām apdraudētām personām. Par starp citām eh, pozitīvām attīstībām runājot, ir jānorāda ja mm, sieviešu tiesības, kas mums ir prioritārs Eiropas Savienībai dalībvalstīm, un pilnībā piekrītu sacītajam par likumdošanas attīstību un kā jau ik vienā valstī izaicinājums ir pārveidot likumdošanu reālā situācijas eh, pārmaiņās eh, uz vietas, kas nozīmē pārmaiņas sabiedrībā. Un šajā gadījumā ir jāstrādā padziļināti eh, pak, pašā Pakistānā no iekšienes, lai konsolidētu likumdošanas attīstību. ir eh, atsevišķi eh, cil, eh, ir nozīmīgu soļu uz priekšu Pakistānā cilvēktiesību ziņā, piemēram, Islamabadā. Jūs būsiet pārsteigti, cik neatkarīgu presi jūs varat atklāt un par to, kas ir jau panāks, lai pasargātu no e, sektārisma presi un pretvardarbību. Tāpēc ir jāturpina atbalstīt šo attīstošos pilsonisko sabiedrību un jau pastākja kundze minēja šos izaicinājumus. Es eh, noz, noslēgumā norādīšu, ka Pakistāna ir eh, būtisks spēlētājs. Un pateicoties mūsu dialogam. E, un e, sarunām, kas notika rudenī, kas turpināsies Ženēvā, mēs varēsim runāt pār reliģijas brīvības jautājumiem. Ir jānorāda uz uh, reliģisko brīvību ievērošanu un cīņu pret eh, reliģisko netoleranci, kas turpināsies, un mēs esam iecerējuši turpināt un stiprināt eh, pie šiem jautājumiem, eh, kas notiks arī Ženēvā šogad vēlāk, ņemot vērā visas rezolūcijas pār reliģijas brīvību un cieņu pret reliģisku neiecietību. Gribētu arī pieminēt to, ka Pakistāna uh, ir ieņēmusi nostājas LGBT tiesību ziņā. Un ir jākoncentrējas uz eh, vardarbības apkarošanu, kuras sakara pret LGBT, par kuru OIC jau paziņoja, ka to nav iespējams Eh, ka tam ir jāpievērš nozīmīga uz, eh, liela uzmanība un nedrīkst pieļaut nekādu diskrimināciju. Eh, um, un šie jautājumi ir jāturpina risināt, ar to es beigšu beigšu savu stāšanos. Mika Ēla turpinās runāt par divpusējiem aspektiem. Paldies, paldies, Gercikungs, par jūsu visaptverošo uh, stāstījumu. Jūs mūs informējāt arī par to, kā cilvēku tiesību situācija Pakistānā pašlaik tiek apspriesta ANO līmenī. Reitas kundze Es gribētu jums eh, norādīt uz pulksteni. Esam nedaudz iekavējuši mūsu darbu, deputātiem vēl nemaz nav dots vārds, tāpēc lūdzu izsakieties īsi. Paldies, izteikšos ļoti īsi. Pirmkārtām domāju, ka ir svarīgi pateikt, ka pavisam nesen Eiropas Savienība un Pakistāna vienojās par piecu gadu darbības plānu. Uh, Šajā plānā ir norādīts politiskais ietvars sadarbībā ar Pakistānu turpmākajiem pieciem gadiem. Cilvēktiesības tika uzskatītas par prioritāti. Tādējādi e, šis uzsvars, kas tiek likts uz cilvēktiesībām, kļūs e, daudz e, redzamāks. Mēs arī sagaidām, ka dialogs ar Pakistānu par cilvēktiesībām kļūs arvien biežāks un arī intensīvāks. Pavisam īsi pieskaršos eh, plānošanai un eh, tām, ko mēs darām, lai atbalstītu cilvēktiesību projektus eh, Pakistānā. Nedaudz papildināšu Gerca kunga teikto. Esam uzsākuši programmu policijas un tiesas darba uzlabošanai. Šo darbu sākam vienā provincē, Pahtunkas provincē, un pēc tam arī paplašināsim eh, šī projekta darbu, mēģināsim veicināt izpratni par cilvēktiesībām, par aizturēto tiesībām un tā tālāk. Par pilsoņtiesībām runājot, agrāk un arī tagad mēs sniedzam atbalstu vēlēšanu reformai. Tas nozīmē, ka mēs sadarbojamies ar eh, pilsoniskajām organizācijām, uh, mēģinam nodrošināt arī um, argumentēšanas uh, iespējas. Mēs cenšamies arī rast finansējumu projektiem, kas ir paredzēti sieviešu tiesību aizsardzībai. Eiropas Savienība nodrošina 1,7 miljonus eiro sieviešu projektiem un vairāk nekā 14 miljonus eiro projektiem, kas ir uh, paredzēti nabadzīgo iedzīvotāju un vieglāk ievainojamie iedzīvotāju aizsardzībai. Tāpat arī mēs mēģinām stiprināt pilsoniskās tiesības, stiprinot pilsoniskās organizācijas. Tas arī būtu viss, ko vēlējos pateikt, lai arī deputāti varētu izteikties. Paldies! Tagad došu vārdu deputātiem, ja jums ir jautājumi. Tukiškungs, lūdzu. Runāšu ungāru valodā. Elnök asszony, nagy... Priekšsādātājs kundze. Esmu ļoti satraucies, uzklausot visus šos stāstījumus un izjūt tādu dziļu līdzjūtību. Man ir bijusi vairāk kārt iespēja ar uh, Šāpas Batī premjerministru tikties, un es vienkārši nevaru apjaust, kādēļ ministrija ir likvidēta. Proti, iekšliet ministrijā šī nodaļa ir likvidēta. Š šī nodaļa, ko vadīja Šahas Batī, bija ļoti nozīmīga. Nu, vienmēr kādam ir jābūt, kas šīs problēmas risina. Tad ir esam ļoti iepriecināti, ka Hasan kungs un arī citi kolēģi šeit ir zālē. Ir ļoti nozīmīgi, ka mēs uzklausījām šo viedokli par Pakistānu. Es gribu uzdot sekojuši jautājumu, kāda ir situācija ar pilsonisko sabiedrību Pakistānā. Man liekas, ka tā ir pilnīgi atkarīga reliģiskās minoritātes nespēja apvienoties. Varbūt, ka šis jautājums uh, izklausās naivi, it īpaši ievērojot tādu autoritāru a, muslimu sabiedrību, bet man liekas, ka mums vajadzētu virzieties šai virzienā. Un otrs jautājums. EADD ir ļoti daudz personas no Pakistāna. Tie ir muslimi, kas dzīvo dažādās ES valstīs. Un kā tad ar šo Eiropas modeli? Vai tas varētu būt nozīmīgs? Mūsu valstīs, kurās ir kristiešu vairākums, muslimi var mierā dzīvot, un tas arī ir ļoti labi. Un muslimi pasauli Āzijā tur kristiešiem un citām reliģiskām minoritātēm jācieš, tās tiek apspiests arī. Ministra prezidenti pat uh, tiek novēdēti. Tātad Eiropas modelis un apusējības princips to varētu labāk izcelt, tas varētu būt piemērs Tas varētu būt nozīmīgi arī vedot sarunas. Un noslēgumā mēs runājām arī par cilvēktiesību ziņojumu, ko sasadīs Hauet kungs. Varbūt kā vajadzētu ietvert sadaļu par mazākumu tautību reliģiju, par reliģijas brīvību visā pasaulē katru gadu mums vajadzētu šādu ziņojumu sastādīt. Vairāk kārt tas jau tika piedāvāts, un es gribētu to atkārtot Eštāns kundzei. Vajadzētu īpašu uzmanību daudz lielāku nekā līdz šim veltīt šiem jautājumiem. Paldies! Turkish, and I give the floor to Mr. Benjon. And if you could... Paldies, Turkish, kungs, nākošais runātājs Benjon, kungs, lūdzu uzdodiet īsi sev jautājumu. Es, protams, es teikšos īsi. Uh, Es um, varēju tikties ar Amadī komitejas augstākajiem vadītājiem svētdien līdz ar vecākajiem reģiskiem pārstāvjiem, kur mēs skatījām vairākus jautājumus. Uh, has... Pirmkārt, gribu sacīt jau Čepman kungs ļoti labi atspoguļo to, ka Amadī nav viņi nedrīkst sevi prezentēt kā musulmaņus Pakistānā. bet viņas eh, varētu raksturot kā progresīvu rakstura gru, grupu. Eh, otrais, otrā problēma bija par grūtībām īstenot politiskās tiesības. Ne tikai vienkārši balsojot, bet reģistrējoties balsošanai. Vēl aizvien bija ievērojamas grūtības, lai piereģistrētos balsošanai Pakistānā. Un es gribēju zināt, vai eksperti varētu pastāstīt, vai ir kāds progress panākt šajā jomā. Un vai mēs varētu sagaidīt kādu virzību. Thank you. Now I put... Paldies. Arī es iekļaušos sarakstā. Mēs esam dzirdējuši par Eh, cilvēktiesību pārkāpumiem diezgan daudz. Taču mēs eh, komitejā plānojam pētījumu par cilvēktiesību pārkāpumiem eh, un dronu, jeb ja bezpilota lidaparātu izmantošanu, un arī jūs esat pētījusi pret terorismu pasākums Pakis Pakistānā, un mēs esam aicinājuši uh, iecerēšu aicināt ekspertus šajā jomā, un ja jums būtu e, vairāk informācijas par cilvēktiesību e, pārkāpumiem šajā sakarā, tad lūdzu um, informējiet mūs par to. Manuprāt, vēl ir pārāk grusāk debats, un mēs gribētu šo pētījumu pabeigt gada gaitā. Jums šobrīd nav jāsniedz atbilde. Un tagad es došu vārdu īsi Lamberts kundzei, pēc tam es gribētu izteikties īsi ik viens no ekspertiem. Uh, Es gribēju pieminēt eh, bals, eh, balsošanas tiesību jautājumu. Gāla kungs no Eiropas parlamenta eh, piedalījās um, iepriekšējā vēlēšana novērošanas um, misijā Pakistānā. Viņš regulāri tam sekojuši, regulāri apmeklē Pakistānu un tieks ar vēlēšanu komisiju, un šķiet kāda virzība notiek šajā sakrā. Tāpat arī, ja es pareizi saprotu, e, Nacionālā asambleja vakar pieņēma, atvainojos, nevis vakardien saka runātāji, bet pirms nedēļas e, rezolūciju par um, pazudušajām personām un arī tiks sekots šim jautājumam, tāpēc mēs varētu turpināt diskusiju, lai redzētu, kāda ir situācija šajā jomā. Un arī uh, sekot, kā notiek žurnālista Benšalid Azādī slepkavības izmeklēšana. Paldies, un tagad vārds Eh, sāksim ar Čepinkungu, lai atbildētu jau uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Man, um, es neesmu kompetents, lai atbildētu uz visiem pieminētiem jautājumiem, bet gribu vērst eh, jūsu uzmanību uz diviem. Piekrītu Tokiškungas sacītajam, ka nevar pieņemt to, ka E, šis postenis minoritāšu jautājumos, ka tas netiek pārstāvēts ministru līmenī. Es domāju, ka mm, e, drīzāk, e, drīzāk runa varētu būt par konkrēto mm, personu, kas, kas bija jāieceļ, kas ir nogalinātās personas brālis. Tālāk pilsoniskās sabiedrības organizācijas iespējas um, risināt apdraudējumus un to, cik eh, konsekventi ir pilsoniskā sabiedrība. Džīna Lamberta runāja par to, ka tad, kad mēs veicam savu darbību Pakistānā, tad nevienmēr tas būtu jāuz, jāpanāk, eh, lai tiktu uzskatīts par starptautiskās sabiedrības valsi, bet drīzāk būtu jāpanāk, lai šī iniciatīva nāktu no Pakistānas iekšienes. Un vai mēs eh, šajos gadījumos sadarbojamies eh, un esam vienisprāti ar Pakistānas Eh, partneriem. Eh, viņi norāda, ka viņi vēlas eh, atbalstu no mums, bet vajadzētu izvairīties no tā, ka šāds viedoklis tiktu prezentēts kā uzspiests viedoklis vai viedoklis no ārpuses Un mums ir jāapzinās arī jūtīgie jautājumi par um, darba kārtībām, kas tiktu virzītas no ārpuses. Bet vajadzētu, lai šādi jautājumi tiktu uztverti kā no iekšienes uh, nāk, uh, nākuši. Es domāju, ka ir arī citi veidi, kā mēs varam atbalstīt pilsonisko sabiedrību. Un šajā jautājumā ārējās darbības eh, dienests varētu izskatīt iespējas strādāt pie šiem jautājumiem. Es zinu, ka viņiem ir eh, savu darbu programmā darbām ar cilvēktiesību aizstāvjiem, un to varētu panākt, teiksim, apmācības programmās cilvēktiesību aizstāvjiem, risku mazināšanas plānos, risku izvērtēšanas plānos, nodrošinot ar iekārtām, kas varētu palīdzēt cilvēktiesību aizstāvjiem labāk, drošāk izdarot savu darbu. Tie būtu uh, mani ieteikumi. Paldies, Čepmen kungs un Pastakja kundze. Thank you very much. Paldies. Mm, vēlētos pieminēt dažus komentārus, kas tika izteikti, tātad eh, galvenokārt par pilsoniskajām sabiedrībām, par minoritātēm, par zaimošanas jautājumiem. Pakistānā patiešām ir eh, ļoti dzīva pilsoniskā sabiedrība, kas iesaistās dažādos jautājumos, vai nu tie būtu sieviešu tiesība aizsardzības jautājumi vai minoritātes. Tāpat arī par eh, šī žurnālista nāvi. Uh, tika um, runāts, bet, eh, diemžēl, šīs balsis bieži vien tiek apklusinātas. Ja runa par eh, zaimošanas likumiem, tad pilsoniskā sabiedrība ir tāda kā paralizēta. Es saprotu, ka tas ir eh, visas valsts jautājums, tas ir nacionāls jautājums, un Pakistānas valdībai vajadzētu parādīt uh, savu politisko gripu, lai risinātu zaimošanas likumu jautājumu. 2009. gadā pēc eh, uzbrukumiem kristiešu eh, kopienai un pirms eh, Goģis uzbrukuma valdība apgalvoja, ka šie likumi ir jāmainā, bet, diemžēl, valdībā savu solījumu neizpildīja. Zēmošanas jautājums īstenībā tagad ir iestrēdzis un nevirzās uz priekšu. Šis ir ļoti delikāts un sensitīvs jautājums eh, visā Pakistānā, un eh, tieši tāpēc eh, ir vajadzīgs atbalsts no Pakistānas starptautisko partneru puses, lai valdība varētu risināt šo problēmu. Ja runa par ārējās darbības dienesta projektiem, lai palīdzētu policijai un tiesu sistēmai, ir uzsāktas dažādas iniciatīvas, lai nodrošinātu labāku kapacitāti policijai, lai a, uh, tos apmācītu cilvēktiesībās, taču es vēlētos atgādināt, ka ir vairāki likumi, kas drošības spēkiem piešķir bezprecedenta pilnveres. Īsti neesmu pārliecināta, vai daudz no jums to zina, bet a, uh, cilvēki cilšu teritorijās arī ir, un tiem vajadzētu baudīt tādas pašas eh, pilsoņu tiesības kā pārējiem Pakistānas pilsoņiem saskaņā ar konstitūciju. Taču eh, šķiet, ka tikai augstākā tiesa ir vienīgā institūcija, kas var īstenot cilvēktiesības šajā valstī. Un Pakistānas augstākā tiesa ir izslēgusi šīs celšu teritorijas no uh, konstitūcijas. Tas nozīmē, ka uh, Eh, Fatas provinces pilsoņi nevar baudīt eh, tiem konstitūcijā piešķirtās tiesības. Valdība nesen ir eh, pieņēmusi grozījumus civilo pilnvaru, pilsoņu pilnvaru noteikumos. Tas nozīmē, ka uh, drošības spēki var aizturēt pilsoņus balstoties uz šiem noteikumiem. Un drošības spēkiem ir vienkārši jāpasaka, ka uh, šis cilvēks ir bijis iesaistīts noziegumā un balstoties uz uh, drošības spēku teikto, šo cilvēku var sodīt. Nemaz nav jānotiek uh, tiesas procesam. Ja runa par uh, Starptautisko cilvēktiesību komisiju, mēs, protams, apsveicam šo faktu. Mēs apsveicam faktu, ka Nacionālajai cilvēktiesību komisijai ir uh, jābūt pilnvarām izmeklēt pārkāpumus un arī saukt nodarītās pie atbildības. Ja runa par rezolūciju par piespiedu pazušanām, mēs apsveicam to, ka parlaments ir vērsies pie šī jautājuma izskatīšanas. 2008. gadā tika izveidotas vairākas komitejas, lai Uh, izmeklētu uh, piespiedu pazušanas Pakistānā, bet uh, šīs komitejas vienkārši runā un nekas reāli netiek darīts. Galvenais jautājums ir atbildība, saukšana pie atbildības. Vienīgais veids, kā panākt progresu cilvēktiesību jautājumā Pakistānā, ir uh, ar eh, prokuratūras un eh, tiesnešu palīdzību. Ir jāiesaista gan valsts darbinieki, gan arī nevalstiskie darbinieki, lai varētu uzlabot šo situāciju. Paldies! Tagad uh, Hasena kungam došu vārdu. Paldies! Izteikšos pavisam īsi. Es uh, piekrītu, ka pašreizējā situācija attiecībā uz diskrimināciju Pakistānā ir ļoti briesmīga. To varētu salīdzināt pat ar apartīda likumiem. Šeit nav runa par to, vai viņi ir puslamaņi vai nē. Jautājums ir par to, ka uh, Pakistānas valdība ir uzskatījusi, ka tā ir tiesības noteikt cilvēku identitāti. Jautājums par to, kā nodrošināt minoritāšu aizsardzību. Uh, Es domāju, ka 2006. gada sieviešu aizsardzības likums un pārējie likumi, kas nodrošina sieviešu aizsardzību, ir tāds ļoti labs pamats, ļoti labs projekts, eh, lai saprastu, kā risināt šos jautājumus. Ja ir kādi tiesība akti valsts līmenī, kas uh, neļauj aizsargāt šos uh, cilvēkus, tad vajadzētu nodrošināt tādu kā papildu tiesību aktus, kas savukārt šo aizsardzību nodrošina. Es uzskatu, ka jūs varētu atbalstīt Pakistānu šādu aizsargtiesību aktu radīšanā. Šķiet, ka šie uzbrukumi minoritātēm parāda, ka īstenībā krimināla eh, tiesību sistēmā Pakistānā ir krīze. Šķiet, ka ekstrēmisti un militāristi tiek pat eh, atbalstīti, nevis sodīti. Ir jāatcerās, ka eh, tiesība aizsardzības iestādes tādas kā policija un arī tiesneši, kas pēdējos trīs gadus Pakistānā ir bijuši neatkarīgi un ir uzsākuši dažādas izmeklēšanas un ir iesaistījušies arī e, Kosolos cīniņos ar e, Pakistānas valdību, īstenībā saskaras ar lielu problēmu, proti ar to, ka piekļuva tiesību sistēmai Pakistānā ir ļoti sarežģīta. Ir e, jānodrošina tas, lai prokuratūras un tiesu sistēmas darbs kļūtu vienkāršāks, lai piekļuve tiesiskumam un aizsardzībai no tiesas puses būtu daudz vienkāršāka piekrītu Tūkuša kungs, ka pastāv draudi ikvienam Pakistānā. Situācija ir tāda, ka Pakistāna ir bijusi valsts, kurā valda militāristi, un tā tagad cenšas pāriet uz demokrātisku, pilsonisku darbības modelī. Tas, protams, ir sarežģīti. Es zinu, ka apdraudējums pret ikvienu ir um, paaugstinātā līmenī, bet es īsti nezinu, kā pret to vērsties. Galu galā mēs nevaram šeit eh, pārkāpumus apkarot ar pārkāpumiem. Par bezpilotu lidmašīnām Human Rights Watch uzskata, ka nav piekļuves konfliktu zonai un tieši tāpēc nevar nodrošināt neatkarīgus izvērtējumu par to, kas īsti notiek bezpilota lidmašīnas ir saistītas ar eh, civilu iedzīvotāju upuriem, un šķiet, ka šīs te, eh, šie te bezpilota lidmašīnu uzbrukumi ir jebkurā gadījumā jāaptur, jo nav nekādas iespējas tos neatkarīgi izvērtēt. Esam iekavējuši mums atvēlēto laiku jau par 20 minūtēm. Gerci kungs, vai varat sniegt atbildi vienas minūtes laikā? Paldies, priekšsēdētāji! Es laikam par ilgi runāju iepriekšēju reizi. Vislabākais savstarpīgums ir sagaidīt no Pakistānas to, ka tā valsts savas attiecības ar Eiropas Savienību uz tiem pašiem starptautiskiem standartiem, ne Eiropas, ne Pakistānas, bet starptautiskiem, par reliģijas un ticības brīvību runājot. Tā ka šie jautājumi ir iestrādāti starptautiskajā konvenantā 18. pantā. Mēs esam mierā ar to, ka Pakistāna Eh, Tāna nu ir tos parakstījusi, ratificējusi, un tas ir pamats mūsu uh, apņēmībai, lai Pakistāna atbalstītu tos pašus standartus, ko Eiropas Savienība. Tādējādi mēs nekoncentrējamies uz, uh, uz um, paraugu, kur viena Mm, konfesija ir pret citu eh, konfesiju un sektantisma jautājumi, minoritāšu problēmas Pakistānā arī ir klātesošas gan muslimu, tic, musulmaņu ticībā, gan ar, ar, ar hamadiķiem, ar sunnītiem, šītiem. Un eh, mēs esam gatavi E, piemērot universālu pieeju sa e, saistībā ar šiem jautājumiem. Paldies, vēlos arī Pakistānas misijas pārstāvim, ka laika ziņā tas nav iespējams, taču aicinu nākt klajā ar rakstisku paziņojumu, tas tiks iekļauts protokolā un jūs varētu tikties, e, tikties es lūgtu. Uh, Eh, piecas minūtes. Es neskatīšu visus jautājumus, atvainojos, bet nevaru piešķirt jums šo laiku, jo mums ir jābeidz nākamais punkts 15 eh, pāri 11. Bet jūs varat informēt mūs rakstiski, un atkal mums drīzumā būs Pakistāna darba kārtībā. Un tad es jums došu vārdu agrāk. Manuprāt, uh, diskusija būs vienpusīga un nepilnīga, ja es nevarēšu izteikties. Es pieņemu zināšanai jūsu komentāru un aicinu vēlreiz e, iesniegt savu paziņojumu rakstiski. Un tagad mēs nonākam pie nākamā darba kārtības punkta. Katru sēdi mums ir veltīta pusstunda e, situācijai Arābu pavasara valstīs. Šajā sēdē mēs koncentrēsimies uz situāciju ārākā. Ko, kopā ar mums ir Mišels Biģani, kurš ir, eh, um, kurš pārstāv eh, Eiropu. Eiropas vidusjūras cilvēktiesību organizāciju, tāpat Menuars Salems no Marokas. Mums bija iespēja arī Eh, diskutēt ar eh, viņiem par soļiem, ko ir spērusi jūsu valdība, lai, e, lai sekotu cilvēktiesību jautājumiem. Es aicinu tos, kurus neinteresē šie jautājumi, atstāt telpu bez trokšņošanas. Un tagad pirmkārt mēs uzklausīsim Mišelu Tubjānu. Lūdzu. Bonjour, merci de, de nous recevoir. Labdien, paldies, ka uzņemt mani šeit. Jūs zināt, ka ar, ar Marokas karalisti ir pieņēmusi ļoti nozīmīgu reformu. Tas notika pirms pāris mēnešiem, tā ir konstitucionāla reforma, bet nu, tā ir tā kā pusceļā. Es domāju, ka jāuzsver divas lietas. Ļoti ātri par to runāšu. Man nav daudz laika, lai uzstātos. Pirmkārt, simboliski. Marokas in, daudzveidīgās identitātes atzīšana, jūdeisms tiek atzīts un arābu, musulmaņu komponenti un arī parlamenta kompetence. Karaliste mainās šādā izpratnē, bet uzceļā tādēļ, ka citas lietas paliek nepietiekams vērtējot to diskusijās. Nu, atsaukšos uz starptautiskām normām diskusijā un arī. Jārunā par vērīgumu un drīzāk jāraugās, kas vēl jāizdara, nekā kritika jāizsaka. 25 dažādi e, likumi ir, e, un tas ir izaicinājums, it tīpaši tie ir attiecināti uz karalists e, darbu, darbības spēju, piecu gadu sasaukuma laikā, bet nu, grūti ir, kā šie likumi tiks pieņemti, bet nu, steidzīgi tie ir jāievieš, un tādēļ pirmais ieteikums ir stiprināt Mar Marokas parlamenta pilnvars un a, veidot administratīvo a, aparātu, kas atbilst šiem izaicinājumiem. Ir nepieciešams, lai Marokas a, parlaments tiktu spēcināts tā spējā strādāt visos līmeņos. Un otrs izaicinājums absolūti nepieciešams, kā arī jautājums par tieslietu neatkarību ministrijā pieteica daudzas reformas uh, saistītas ar uh, kon, uh, konstitūciju, kā arī tieslietu sistēmas neatkarību. Un es gribētu atsaukties uz cilvēktiesībām šai sakarā, bet tās nav novests līdz galam. Tas nozīmē, ka ir sāktas konsultācijas šodien, bet neviens projekts nav vēl formulēts. Un konsultācijas eh, ir notikušas, bet nav virzējušās uz priekšu. Un es domāju, ka tas ir nozīmīgi. Par to vajadzētu runāt. Trešais elements. Mm, tas, man liekas, nozīmīgs. Tas ir tas liktenis, kāds skar sieviešu tiesību jautājums un kāda ir tā attīstība. Tātad šai saistībā jāizsaka nožēla, ka Marokā ministrs, kas nodarbojas ar sieviešu un uh, ģimenes lietām, mūs nepieņēma un negribēja pieņemt. Mūs jau arī atcēla pēdējā brīdī tikšanos ar uh, Aseido komiteju, kas uh, arī uh, rabatā bija. Nu, tas ir tā kā pierādījums. Uh, nepietiekamai sadarbībai. Par to esam satraukti. Un, protams, arī ir tādi jautājumi, kas ir ne tikai jāpārbauda, bet nu, arī jāvirs uz priekšu skatījos laikrakstu ziņas un redzēju, ka ir demonstrācijas rabatā. Jo jauna. Uh, jaunai meitenei lika precēties ar izvarotāju, viņa izdarīja pašnāvību. likums ir tāds, ka izvarotājs aprat savu upuri. Tā tad ir jāmaina vēl dažādi jautājumi, un tie ir tāds liels izaicinājums nākotnē, un ar to arī noslēg, noslēgšu. Ja jārunā par uh, progresu, tad jākonstatē šī divpusība un divdomība dažām dažām, dažiem sasniegumiem un paritāti, kas ir ļoti nozīmīga, jāsver īpaši. Startautiskie standarti un startautiskās tiesības, tām jātiek uh, ratificētām pārvēstām iekšējās tiesībās un, jā, uh, un vai nu tradīcijas, vai arī paražas. Uh, jāizšķirās. Tātad rezultāti, kāda ir konstitucionālas komitejas diskusijām, ir tādas tā kā sagatavošanās diskusijas. Jādiskutē par konstitūcijas reformu, par apziņas brīvību, un tas viss parāda to, ka aizvien vēl ir tādi ļoti nozīmīgi izaicinājumi veidot likums, lai lietas virzītos uh, pareizā virzotā un, atti, un uh, respektēt starptautiskos likumus. Un šai izpratnē Eiropas Savienība ar tādu plašu brālīgumu izpratni, uzmanību var griezt ratus, lai lietas virzītos pareizā virzienā. Un ir skaidrs, ka mēs neesam. Uh, regresīvā procesā, bet ir skaidrs, ka patiesie izaicinājumi šodien vēl ir nākotnē, jo pieņemot uh, likumdošanu un uh, pilsoniskās, kā arī uh, aktīvas uh, civilsabiedrības akt darbības principi jāvērtē tālāk un jālietā arī par feministu kustību un lietām jāvirzās uz priekšu tālāk nekā tas līdz šim ir bijis. Uh, nevajadzētu atteikties no apziņas, ka lietas ir virzījušās uz priekšu, jo zinu, ka cilvēktiesība aizstāvi vēlas aizvien vairāk. Bet tas atļauj savukārt arī Marokai tiekties un uh, censties sasniegt starptautiskus standartus. Paldies! Paldies! Tobjāna kungam un tagad Dēra kungam vārds lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. I'll be very short. Paldies. Priekšsēdētāji ļoti īsa Eiropas Savienība ir apsveikusi konstitūcija reformas, kā arī referendumu un vēlēšanas, kas notika pagājušajā gadā, un sniedza zinām pieredzi par um, vēlēšanām un arī norādes, kā varētu stiprināt uh, jau uh, labos sasniegumus. Grib, uh, gribētu apsveikt pozitīvus soļus, kā um, cilvēktiesība padomas izveidošanu, kā arī papildu proko, protokolu pieņemšanu konvencijai par cīņu pret sieviešu diskrimināciju, kā arī konvenciju pret spīdzināšanu un norādīt, ka tomēr atsevišķas iebildes ir palikušas pat, ja e, būtiskākais ir pieņemts. Prioritārs tomēr ir jautājums par e, e, šo dokumentu ieviešanu. Un, manuprāt, visbūtiskākais šeit ir Eiropas Savienības Marokas darbības plāns, kurā ir iekļaut tā visaptver, visaptveroši un pozitīvi cilvēktiesību pasākumi. Tas vēl ir jāpabeidz, taču sarunas turpinās. Tāpat arī mums ir jāturpina e, ciešais dialogs ar Marokas partneriem, e, kurš notiek starp dažādām struktūrām, e, cilvēktiesību apakškomiteju, citām instancēm, taiskaitām. Tā vecāko amatpersonu apmeklējumi un, protams, nākotnē arī augstās pārstāvis apmeklējums. Tāpat arī e, kontakti ar pilsonisko sabiedrību un kontakti ar sociālajiem partneriem. Tas e, nozīmē, ka ir vajadzīgs atbalsts pūliņiem, un šobrīd mēs sniedzam palīdzību vairākās jomās, un mēs gatavojamies uzsākt uh, atbalstu kvalitātes programmā ar koncent, eh, uzmanības koncentrēšanos uz dzimumu jautājumiem, uz eh, um, tieslietu reformas reformu, citiem jautājumiem, kas iekļauj um, atbalstu um, eh, cīņai pret analfabētismu un sadarbību ar um, Eiropas padomi, veidojot eh, partnerattiecības un eh, eh, par, Eiropas padomi sako šiem jautājumiem ļoti cieši. Paldies, priekšsēdētāji. Gier, Paldies, Gēra kungam. Un uh, tagad gribētu sākt diskusijas. Aicināšu komitejas deputātus uzdot jautājumus. Es zinu, uh, redzēju, ka Jēglas kundze vēlas uzdot jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu teikt paldies par šīm diskusijām šodien šeit. Mums Eiropas parlamentā ir tirdzniecības nolīgums ar Maroku. Un kā parlaments kopumā esam piekrituši šim nolīgumam. Lauksaimniecības komitejā un tur a, tā bija mana atbildība. Mēs nepiekritām šim tirdzniecības nolīgumam, mēs nepiekritām šim tirdzniecības nolīgumam Rietum Sahāras problēmu dēļ arī to problēmu dēļ, par kurām um, tika runāts. Um, Darbņēmēja tiesības, sieviešu tiesības, mazākuma aizsardzība, sieviešu tiesības kopumā. Un galu galā arī es parlamentā aicināju balsot par šo nolīgumu, jo es principā domāju, ka mums ir nepieciešama tirdzniecība, nepieciešama sadarbība ar valstīm tad caur šo sadarbības instrumentu mūsu prasības par tiesībām mēs varam diskutēt un izmantot šo iespēju. Un tādēļ manā izpratnē šīs ir diskusijas pēc līguma noslēgšanas, kas loģiski turpinās. Un tādēļ es saviem pārstāvjiem uzdošu jautājumu, vai jūs redzat, izmantojot šo nolīgumu iespējas, vai cilvēki gūst labumu arī Rietumu Sahārā no tā, uh, ko esam izdarījuši un uh, vairāk atvēruši tirgu, vairāk produktu no Marokas. Piemēram, um, augļi, uh, citrus augļi tiek ievest Eiropas Savienībā vai darbaņēmējs, ģimenes, sieviete iegūst no šīs tirdzniecības. Vai var redzēt, ka tās prasības, kādas mēs uzsveram līgumā par darbaņēmējiem un cilvēktiesībām, var ir kāda panākts progress un ko jums mums varat ieteikt, kā mēs šeit varam turpināt darbību, lai es dzirdēju, ka labi likumi tiek veidot, un to mēs esam daž, daudzās citās valstīs redzējuši. Bet, nu, kāda tad ir īstenošana un kāda ir uh, kontrola? Paldies! Paldies Ieglas kundzei, un es varu tikai norādīt uz to, ka otrajā uh, pusgadā kopā ar ārlietu citu uh, komiteju plānojam uzklausīšanu par Rietumu Sahāru, bet mums ir ļoti nozīmīgi, lai ANO īpašais uh, sūtnis Kristofers Ross ir stāsts, tātad mums būs atsevišķi uzklausīšana, bet esam to atlikuši, jūs zinat, ka tas ir milzīgs politisks jautājums parlamentā, bet nu mēs ceram, ka varēsim to sasniegt. Un tad varēsim arī par Rietumu Sahāru uh, pret izsmaļošāk diskutēt. Tad tā, tagad Alatīkungs. kungs. Uh, Mr. President. Uh, Priekšsēdētājs kundze. Runājot par cilvēktiesībām Rietum Sahārā, uzskatu, ka cilvēktiesību situācija vēl ar vienu nav apmierinoša. Aina ir patiešām drūma. Mēs nevaram ignorēt uh, cilvēktiesību pārkāpumu avotus Marokā. Ir ļoti grūti diskutēt par šiem jautājumiem, ignorējot divus galvenos elementus, kas uh, rādā šo cilvēktiesību pārkāpumus Marokā. Pirmais, tas ir um, monarhijas absolūtisms, karaļa absolūtisms. Mēs runājam šeit par Maroku. Mēs runājam par vienu no pēdējām absolūtajām monarhijām pasaulē. Otrs, tas ir valsts koloniālais status Maroka vēl ar vienu ir valsts ar koloniju, proti šī kolonija ir Rietumsahāra. Ja mēs neņemsim to vērā, tad mēs īsti neizpratīsim, kas ir Maroka un kādas ir eh, Marokas politisko reformu iespējas. Šī absolūtā monarhija nozīmē to, ka karalis vēl ar vienu ir eh, reliģijas mm, pārvaldnieks. Uh, Viņš ir arī vienīgais baņķieris, viņš ir arī vienīgais vai pirmais apdrošinātājs eh, Marokā. Viņš ir bagātākais cilvēks Marokā, viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē. Viņa personīgie ienākumi eh, ir mērāmi miljardos eiro valstī, kur 5 eh, miljoni iedzīvotāju izdzīvo ar 1 eiro dienā. Politiskās reformas, protams, ir jāatbalsta, taču Process vēl ar vienu ir visnotaļ neizprotams. Jaunā konstitūcija ir lielas izmaiņas salīdzinot ar pagātni, bet realitātē šīs izmaiņas ir visnotaļ ierobežotas. Mēs neesam pieredzējuši tādus būtiskus elementus, kas ļautu mums noticēt, ka Maroka gatavojas pārveidoties par konstitucionālu monarhiju. Tas nozīmē, ka uh, Eiropas komisijai ir tāds ļoti optimistisks viedoklis par Maroku, un tas, diemžēl, nepalīdz. Tas nepalīdz pātrināt politiskos procesus un mainīt Maroku. Ja mēs varētu teikt, ka jā, ir ļoti labi, ka Maroka darbojas un kaut ko maina, un mēs ar to esam apmierināti, bet īstenībā mēs nepalīdzam demokratizēt šo valsti. Tas nozīmē, ka Marokā parlamentam vēl ar vienu nav reāls varas. Konstitucionālā vara nodrošina, ka karalis var pieteikt izskatīšanai strateģiskus jautājumus, un ja šādi strateģiski jautājumi tiek pasludināti par strateģiskiem, tad tas nozīmē, ka karalis vienpersoniski pieņem lēmumus. Konstitūcijā ir paredzēts eh, premjerministrs, taču jebkurš jautājums, kurš tiek pasludināts par stratēģisku, ir karaļa kompetencē. Tas nozīmē, ka nav reāla tiesiskuma, nav iespēju uh, runāt par to, ka uh, Rietum uh, Sahāra iekļautos starptautiskajā kopienā. Ir, protams, uh, pareizi, ka var kritizēt eh, kādus valdības darbības aspektus, bet to var darīt tikai zināmā diapazonā. Nedrīkst pieskarties eh, konstitucionāliem jautājumiem, kas ir eh, monarhijas jautājums un arī Rietumsahāras jautājums. Tas nozīmē, ka ir ļoti daudz cilvēktiesību pārkāpumu. Starptautiskās organizācijas ir sastādījušas daudz ziņojumu par Maroku, kur Maroka ir vērojama diezgan negatīvā ainā. Liels paldies par jūsu stāstījumu. Došu vārdu mm, Veržijā kundzei un pēc tam Marukas vēstniekam. Vēstnieka kungs, eh, katram vēstniekam, kas uzstājas mūsu komitejā, ir atvēlētas tikai trīs minūtes, un es arī lūkšu Veržijā kundzei izteikties īsi. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsētājs kundze. Eiropas uh, Savienībai ir uh, nolīgums par privileģētām attiecībām ar Maroku. Daudzi saka, ka konstitūcija mainās un uh, tas ir veiksmīgi, bet nu redzēsim, kā tas pārvērtīsies darbos. Es pati esmu skeptiska. Mēs redzējām, ka tā ir absolūtā monarhija un pie, pāris piemērtam. Rietum Sahāra tā tiešām ir problēma. Pasvītrošu to, ka Maroka ratificēja starptautiskas konvencijas, bet nāves sots aizvien vēl tiek pildīts. Tik runāts par presas brīvību, nav ko pievielot. Situācija cietumos ir dramatiska. Jaunieši kas 20. februāra kustību sāka organizēt. Ļoti daudz no viņiem ir nonākuši cietumos. Situācija tur ir dramatiska. Uz to vēlamies vērst uzmanīgi. Un, lai reaģētu uz visu teikto, daudz, daži no viņiem ir eh, pašai dedzinājušies. 24. janvārī 25 gadus vecs e, jaunietis e, pašsadidinājās. Tas ir arī simbols un simbols, e, lai mēģinātu arī uzturēt uh, tradīcijas. Tāpat arī atsaukšos uz kriminālu likumu. Skandalozi ir tas, ka izvarotājs var aprecēt savu upuri, un tas pat tiek prasīts, un jauna sieviete tiek piespiest uh, precēt savu izvarotāju. Un tāpat arī tieslietu ministrs uh, Tas ir tieslietu ministrs, kas teica, ka šī jaunā sieviete, kas ir izdarījuši pašnāvību, ir apzināti stājusies seksuālos sakaros ar savu pārdarītāju. Un tas tiešām ir tieslietu ministrs, kas tā saka. Es esmu ļoti nobežījusies un skeptiski par uh, lietu attīstību Marokā. Paldies! Thank you, Madam Veršjā. Uh... Paldies, Veršjā kundzei. Un tagad dodu vārdu vēstniekam. Merci, Madam la Prezidente. Paldies priekšstādātājs kundze par iespēju uzstāties Marokas vārdā par cilvēktiesību jautājumiem un jauno konstitūciju. Manā rīcībā ir tikai trīs minūtes, uzstāšos īsi. Mm, mans pārstāvētā valsts jau vairākus gadus attīstās dinamiski, tas sakāms ne tikai par uh, nacionālā attīstība, bet mēs aktīvi strādājam arī starptautiski, lai veicinātu cilvēku tiesības. Tas ir saistīts ar, uh, universāl, ar uh, universālām tiesībām, vīriešu, sieviešu tiesībām, daudz viedokļu pārstāvību, toleranci un mierīgo līdzpastāvēšanu, kā arī civilizāciju un kultūru dialogu jaunā Marokas konstitūcija apstiprina šo izvēli, tā stiprina ietvarus un pievērš dziļāk cilvēktiesību ievērošanai un dod arī jā, garantijas konstitucionāls tam, ka šis progress ir neatgriezenisks. Tātad, un es gribu tikai citēt dažus piemērus, starptautisko tiesību prioritātu par. Uh, iekšējām tiesībām, dažādās kultūras atzīšana, spīdzināšanas atzīšana par nozie, noziegumu, un uh, Maroka atvers arī visiem procesiem, kādus ANO cilvēktiesību jomā ir aizsākusi. Tā ir vesela kārta apņēm, apņemšanos, un arī jau vairākus gadus mūsu rīcība ir aktīva arī mūsu reģionā. Tātad viss šīs apņemšanās un to izpildi norāda uz to, ka Maroka turpina attīstību trīs asi īstenojot - neatkarība, jurisdikcija, administratīvā ietvara modernizēšana, juridisko, administratīvo humānu resursu attīstīšana un arī ļoti nozīmīgi jārunā par otru asi. Proti visu samierināšanās ideju īstenošanu. Trešā asa - cilvēktiesību aizstāvēšana un ietvaru radīšana. Tiek radīts 12 uh, institūcijas, um, ombuds, uh, cilvēktiesību ministrija, un ministrija cīņai pret uh, korupciju, kā arī augstā iestāde cilvēktiesība aizstāvībai. 93. gada Vīnas uh, konferences ieteikums Marokā ievēro. Tā ir mūsu pirmā pieredze. Tā ir ar uh, universālām tiesībām un cilvēktiesībām mēs izmantojam iespējas sadarboties ar Nacionālo uh, cilvēktiesību padomu. Četras atstāja ir sektora tiesības, juridiskā aizstāvība īpaši ievainojumiem cilvēkiem un institucionālais un juridiskais ietvers starptautiskā līmenī. Maroka ir iesaistījusies dažādu konvenciju par cilvēktiesībām ratifikācijas un ieviešanas procesā. arī mana valsts aktīvi strādā, sadarbojoties ar cilvēktiesību padomu komisāriem un arī Eiropas Savienību. EADD pārstāvs jau par to runāja, par cilvēktiesību apakškomitejas iesaisti un arī ar Eiropas padomu sadarbojamies. Un 30 sekundes Amina Filāli, Jaunkundz. Un šis gadījums ir nopietns, ļoti nopietns, un ar to, par to tiek uzdot jautājumu, un ar Marokas diskusijām tas ir saistīts. 475. krimināla uh, likuma pants uz to attiecas. Mēs redzam, ka šis pants likumā, kuram vajadzētu sociāli risinājumi diet, ir dažkārt tādas sekas izraisījis, kas nu nav īpaši veiksmīgs. Informācija, kādu esam saņēmuši, ir tāda. Septiņas personas ir uzklausītas. To ir uzklausījis tiesnesis, arī jā, vecāki. Un tie ir apstiprinājuši, ka ir bijušas apzinātas seksuālas attiecības, vīrietis tika arestēts par eh, nepilngadīgas pavedināšanu, un ģimenes prasība bija tāda, ka četras reizes skatīju šo lietu tiesā, un eh, jaunā meitene bija klāta, un, eh, un viņš jautāja, vai šis, šī darbība ir bijusi apzināta, un vai viņa piekrīt uh, stāties uh, laulībā ar šo personu trīs mēnešu laikā tiesnesis eh, deva savu piekrišanu. Izmeklēšana turpinājās par iemesliem un sekām. Tas, ko es varu teikt, jā, ir diskusijas Marokā par šī panta lietderīgumu, par tā uztur, uzturēšanu, jeb par to, kā varētu mainīt likumu. Paldies! Äh, danke, Herr Botschaft. Paldies, vēstnieka kungam! Es domāju, ka tagad ir skaidrs, kurās jomās ir nepieciešama darbība, ir absolūti nepieciešams, ka ja ir konvencijas un ja jūs tās ievieš, tad tās tiek pārņemts un transponēts nacionālajās tiesībās. Es negribu tieši runāt par šo katru atsevišķo jautājumu, bet ja ir tāda likuma prasība, ka izvarošanas upurim tiek likts priekšā precēt izvarotāju, uh, nu tad tas absolūti neatbilst universālām tiesībām. Es varu tikai aicināt, lai šādas likuma uh, tiesības arī nacionālā kontekstā tiktu uh, atceltas. Vēl jēglas kundzes jautājums, bet uz to vairs nevaram atbildēt. Jēglas kundze um, to izprot, mēs tagad sāksim paplašinātā biroja sēdi. Jūsu jautājums ir ļoti interesants un varbūt, ka mēs varētu divatā uh, rakstverisku jautājumu komisijai sastādīt, jo ir nepieciešams arī nedaudz jautājumu, lai novērtētu, kā šāds noliegums darbojas. Tātad paldies Tubjons kungam un arī e ADD par uh, prezentāciju. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir noslēgts. Nav nekādu citu jautājumu, uh, punktā 11 dažādi jautājumi. Un es varu tikai vēl izteikt paziņojumu, paziņojumu, ka ceturtdien, pulkstens 15. ir paredzēts pasākums. Es uh, to vadīšu ar Batuntī kungu, cilvēktiesību aktīvistu no Kongo. Ielūdzu jūs uz šo sēdu, un mūsu nākošā oficiālā sēda būs 12. aprīlī. Paldies! Un lūdzu kolēģis palikt šeit uz paplašinātā biroja sēdi.